Dear colleagues, ladies and Godāmie kolēģi, dāmas un kungi, sāksim uz sanāksmi. Godāmie kolēģi, es gribētu klusumu zālē. Es gribētu jums pavēstīt ko ļoti skumju. Gribētu jums pastāstīt par eh, lidmašīnas katastrofu Francijas dienvidos ļoti traģisks negadījums, ļoti daudz bojāgājušo. Mēs nezinām vēl cik tieši. Nevēlos iedzināties detaļās, bet domāju, ka no mūsu puses ir jāizrāda līdzjūtība ar klusuma brīdi. Tā būs tāda vienkārša un patiesa atbilde reakcija uz situāciju Francijā. Mēs jūtam līdzi mūsu kolēģiem Francijā un uh, vēlamies izteikt visdziļāko līdzjūtību. Klusumbrīdis. Thank you very much. Paldies. Uh, we go to the next item. Tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Tas ir 15. darba kārtības punkts - gaidāmie pasākumi enerģētikas un klimata politikas jomā. Viedokļu apmaiņa ar uh, Um, klimata un enerģētikas komisāru Migelu Arieskaņeti. Šī nav pirmā reize, kad mēs tiekamies ar um, komisāru Migelu Ariesu Kaņeti. Kā komisāru pirms tam esam ar jums tikušies uh, uh, kā ar parlamenta deputātu, tas bija pirms 20 gadiem, varbūt uh, kāds bija klāt, es personīgi nebiju klāt. Uh, Tāpat arī es gribētu jums pastāstīt, ka Migāls arī skaņete neformālā sanāksmē ar Rītra komitejas deputātiem 10. februārī apspriedās par starpa savienojamību. Tas notika Strasbūrā. Šie jautājumi mums ir ļoti būtiski. Mēs esam gatavi pat rakstīt pašinstīvas ziņojumu par šiem jautājumiem, komisāra kungs, Nesam nu, pieņēmuši vēl konkrētu lēmumu, bet iespējams, ka šāds lēmums tiks pieņemts. Komisārs ir uh, nolēmis apspriesties ar deputātiem par uh, tuvākajiem uh, pasākumiem enerģētikas jomā, un jo īpaši runāsim arī par enerģētikas savienības stratēģiju, kas mums visiem ir ļoti svarīgs jautājums. Gribētu aicināt uh, komisāru tagad uh, izteikt uh, savus ievadvārdus. Lās paldies priekšādātāji. Es eh, vēlētos sākumā paust savas skumjas un visas komisijas skumjas par traģisko avio katastrofu, kas notika šorīt eh, Francijas Alpos. Es gribu izpaust līdzjūtību visiem, eh, vis, visām cietušo ģimenēm. Man ir liels prieks būt šeit Eiropas parlamentā un apspriesties par enerģētikas savienības jautājumiem. Mēs zinām, ka uh, mūsu, mūsu vārdiem nepietiek, tie nepalīdzēs cilvēkiem, kuriem ir uh, jāmaksā elektrības rēķini. Mums ir vajadzīga stabila enerģētikas savienība. Tā šādā veidā mēs varēsim integrēt dažādas politikas jomas vienā stratēģijā. Ir vajadzīga saskaņota rīcība, un ja mēs būsim pietiekami prasmīgi, mēs varēsim uzsākt jaunu integrācijas posmu Eiropas Savienībā. Šodien es gribētu runāt par konkrētiem pasākumiem, kas ir iekļauti šajā stratēģijā. Gadāmie deputāti, es gribētu vispirms eh, runāt par pirmo posmu šajā rīcības plānā starp savienojumi. Kā jūs zināt, eh, paziņojums par 10% mērķu sasniegšanu tika pieņemts vienlaicīgi ar enerģētikas savienības dokumentu. 2014. gadā 12 dalībvalstis nav ievērojušas 10% mērķi, un tāpēc tās ir izolētas no iekšējā elastības eh, tirgus. Līdz 2020. gadam šī situācija ir jāatrisina. Es apsveicu iepriekšējos gados panākto progresu. Paziņāmā tas ir aprakstīts un arī paziņāmā mēs aicinām tādu visārēpus pieeju enerģētikas infrastruktūrai. Ir jāpieņem arī TNE regula, tas ir viss mūsu interesēs. Kopā ar Connecting Europe Facility un uh, Eiropas atvesaļošanas plānu enerģijai. Uh, mēs esam nolēmuši uh, virzīties uz priekšu. Šis jautājums ietvers jau rāda rezultātus. Uh, Somijas un Igaunijas starpsavienojums ir uh, sācis darboties komerciāli, un tas ir viens no skaidrajiem piemēriem, ka šāda rīcība dod rezultātus. Pagājušajā nedēļā Madridē es runāju par Transadrijas cauruļvadu un piedalījos arī Transanatolijas gāzes cauruļu vada atklāšanā. Te būs runa par Kaspijas gāzes piegādi Eiropas tirgiem, kas ļaus mums daudzveidot enerģiju un nodrošināt drošāku piegādi. Sākumā ir paredzēti 10 miljardi gāzes kubikmetru gadā, un tas ļaus mums nodrošināt vajadzīgo enerģiju 7 miljoniem mājasēmniecība Eiropā. Taču mums ir jādara arī vairāk. Mums ir jānodrošina vairāk investīciju uh, valsts un privātajā sektorā. Un uh, šajā uh, jomā noteikti, ka strateģiskais investīcija fonds dos labus rezultātus. Līdz 2020. gadam ir jāpanāk 10% starp savienojumu mērķi. Kipra ļaus nodrošināt Eiro Āzijas starpsavienojumus. Uh, Iberijas pusselā Francija, Spānija un Portugāla ir apņēmušās panākt 10% mērķi, kas ļaus nodrošināt labāku atjaunīgo enerģijas avotu integrāciju mūsu kopējā enerģijas sistēmā. Tāpat arī ļaus nodrošināt gāzes piegādes visā Eiropā. Priekšsēdētājs Junkers ir paziņojis par jaunu augsta līmeņa grupu, uh, lai nodrošinātu dienvidu rietumu uh, starpsavienojumību. Tas notika Madridē pirms dažām nedēļām. Un līdz šī gada vidum tiks sagatavots rīcības plāns. Esam sākuši arī darbu pie uh, dienvidu austrumu un Baltijas reģiona plānus, uh, stiprinot dažādas iniciatīvas. Visas šīs grupas būs jāstiprina un vajadzēs nodrošināt, lai tiktu atrisināt prioritāri enerģētikas jautājumi sniegšu šai komitejai aktuālāko informāciju par šiem projektiem tuvāko mēnešu laikā. Ītri komitejas deputāti 2014. gada oktobrī un 2015. gada martā Eiropas līderi uh, no, apsolīja un uh, komisija turpinās pildīt visus vajadzīgos procesus, lai uh, izveidot enerģētikas savienību. Mums ir vajadzīgi visi vajadzīgie procesi, lai enerģijas uh, pasākumi nodrošinātu mūsu kopīgo mērķu sasniegšanu. Pārvaldībai ir jābūt caurumai, elastīgai un uzticamai. Ir jāņem vērā dalību valstu uh, prasības un Eiropas institūciju teiktais. Ir jānodrošina uh, enerģijas plāna e, mērķu sasniegšanu, un šajā, šajā saistībā gribu runāt par konkrētiem aspektiem. Pirmais - enerģijas drošība. Enerģijas drošība ir atkarīga no solidaritātes un uzticēšanās dalībvalstu starpā. Balstoties uz šiem rezultātiem būs jāizpild enerģijas drošības stresa testi. Enerģijas drošības stratēģija nodrošinās vajadzīgās iegādes pakotnes līdz 2015. gada beigām. Tiks ietverti vairāki elementi, galvenokārt Tas ir priekšlikums pārskatīt uh, gāzes uh, piegādes drošības regulu, lai nodrošinātu piegādes, uh, ja piegāde tiek pārtraukta. Tiks stiprināta reģionālā sadarbība un komisija nodrošinās arī savus pienākumus attiecībā uz monitoringu un krīžu menedžmentu. Mēs vēlamies arī izskatīt un sašķirtināt tās dabas gāzes potenciālu. Mēs mēs vēlamies sagatavot visaptverošu sašķirinātās gāzes stratēģiju, kur mēs pētīsim arī vajadzīgo transporta infrastruktūru. Mēģināsim likvidēt šķēršļus šāda veida gāzes importam attiecībā uz ASV un citiem ražotājiem visā pasaulē. Drošība attiecas arī uz elektrību. Šajā saistībā komisija nāks klajā ar tiesību aktiem par piegādes drošību elektrībai, un tas notiks 2016. gadā. Dalību valstīm Pašlaik nav uh, vajadzīga elektrības drošības standārta un tiek izmantot vecmodīga un nekonsekventa pieeja tiesībā uz elektrības drošības nodrošināšanu. Noslēgumā drošība nozīmē arī um, Eiropas vispārējo infrastruktūru un vajadzīgos mehānismus, lai nodrošinātu starpvaldību vienošanās starp dalībvalstīm un trešajām valstīm. Un ir paredzēta pārskatīšana 2016. gadā. Godāmie deputāti, pilnībā integrēts enerģijas tirgus būs uh, enerģijas savienības mugurkauls. Mums ir vajadzīgi uh, eh, starpsavienojuma un infrastruktūra. Bez tiem mēs nevarēsim izveidot patiesu iekšējo tirgu, kur uh, ir pilnībā jāizmanto Eiropas Savienības likumdošana. Tieši tāpēc ir pilnībā jāizteno trešā ele, en, en, enerģijas pakotne. Šeit ir runa par atsavienošanu un operatāru neatkarību. Tā būs mana prioritāte. Tiklīdz mēs būsim nodrošināši, ka regulējošais ietvers tiek piemērots, mēs varēsim to stiprināt. Nekavējoties, e, es e, nākšu klajā ar priekšlikumu par 2015. un 2016. gada darbībām. Šī parlamenta un komitejas darbs ir bijis neatsverams, lai nodrošinātu enerģijas e, akī uh, ieviešanu Eiropas Savienībā. Godāmie deputāti, es zinu, ka energoefektivitāte ir nākamais darba kārtības punkts, un jūs noteikti uzdosiet par to jautājumus, tāpēc uzreiz jau uz tiem atbildēšu. Vēlāk šogad mēs nāksim klajā ar sildīšanas un cešēšanas stratēģiju, lai uh, izskatītu potenciālu šajā jomā. Uh, mēs vēlamies nodrošināt arī uh, vajadzīgās darba vietas. 2016. gadā mēs prezentēsim pārskatu par energoefektivitātes direktīvu. Pēc tam uh, sekos uh, ēko energoefektivitātes direktīva. Un oktobra Eiropa padomē mēs uh, ceram uz konkrētiem pasākumiem. Energoefektivitātes direktīvas pārskatīšanā būs uh, iekļauts arī priekšlikums Eh, trešā panta grozīšanai par energoefektivitātes mērķiem, tātad attiecībā uz 2030. gada mērķiem. Tā būs iespēja ņemt vērā Eiropadomes lūgumus pārskatīt eh, mērķus līdz 2020. gadam, ņemot vērā 30% eh, mērķi Eiropas Savienībā. Energoefektivitātei ir jābūt vienai no mūsu galvenajām prioritātēm, lai Eiropas Savienības enerģijas sistēma būtu uh, uzticamāka un ilgspējīgāka. Tā ietekmē mūsu pilsoņu ikdienas dzīvi, tā ietekmē arī taupījumus, tā ļauj mums ietaupīt enerģiju, ļauj radīt darba vietas un investīcijas visā Eiropā. Komisija pārskatīs eh, energoefektivitātes apsvērumus un to ieviešanu. Un plānošanā un lēmu pieņemšanā mēs labprāt uzklausīsim jūs idejas. Godāmie deputāti, ambicioza Eiropas Savienības klimata politika, kas palstās uz 2016. gada eh, klimata pārmaiņu mērķiem un uh, zem oglekļa ekonomiku, mēs vēlamies strādāt pie ambiciozas enerģijas savienības, un tāpēc mums ir jādomā par pāriešanu uz zema oglekļa ekonomiku. Tas ļaus mums nodrošināt konkurētspēju ilgspējīgu izaugsmu darba vietas. Mūsu rīcība šajā jomā sasaistās ar 2015. gada komisijas ceļu karti. Pirmkārt, mums ir jāstrādā pie uh, Uh, tirgus uh, ieviešanas uh, vajadzīgiem priekšlikumiem. Te ir runa, piemēram, par emisiju tirsniecības direktīvu un emisiju samazināšanu nozarēs, kas nav ietvērtas Eiropas Savienības IPS. 2030. gadā e, izmešus ETS sistēmā vajadzētu samazināt par 43% salīdzinājumā 2005. gadu. Tāpat arī mums ir jāliek uzsvers uz dažādiem uh, jautājumiem saistībā ar mērķu ieviešanu, piemēram, piešķīrumu industrijai, stabilizācijas un novatoriskuma fonds, tāpat arī uh, elektrības ražošana dažādās dalībvalstīs. Attiecībā zokļa noplūda līdz 2020. gadam Eiropas Savienības ETS noteikumē paredzēja brīvus piešķīrumus rūpniecībai un tiesības saņemt valsts subsīdijas, lai nu, sektu netiešās oglekļa izmaksas. Neatbilstoši aizsardzības līmenis būs jāpārskata. Tas būs jādomā arī par, tas būs jāteicina arī uz dažādām rūpniecības nozarēm saistībā ar 2014. gada paziņojumiem. Taču mums ir jāņem vērā, ka piešķīrumu apjoms samazinās, un tāpēc brīvie piešķīrumi ir eh, eh, jāregulē daudz eh, konkrētākā veidā. Mums ir jādomā par konkurētspējīgu un novatorisku rūpniecību Eiropas Savienībā. Ja mēs turpināsim izmantot esošo sistēmu, tad mēs redzēsim, ka uh, mums ir pašlaik jāstrādā pie šīs sistēmas pielāgošanas. Komisija ņem vērā iesaistīto pušu eh, teikto, un mēs labprāt piedalīsimies turpmākās debatēs par Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības schēmas nākotni. Komisija arī sākus sagatavošanās darbu par likumdošanas iniciatīvām, kur būs ietvertas dažādas citas eh, nodzeres ETS eh, e sistēmā. Mēs esam paredzējuši arī konsultācijas ar iesaistītajām pusēm un esmu gatavs sagatavot juridisku priekšlikumu. Tas varētu notikt 2016. gada pirmajā pusē. Nacionāla emisiju mērķi tiks noteikti izmantojot to pašu te, tās pašas tehnoloģijas, kā 2013. un 2020. gadā. Tātad tiks ņemts vērā IKP uz vienu iedzīvotāju. Uh, un ir jāņem vērā arī uh, rentabilitāte un citi aspekti. Godāmie deputāti, Eiropas Savienībā ir vajadzīgs tāds atjaunīgu enerģiju uh, avoti, kas nodrošina energoefektivitāti. Jaunie tiesība akti ir pietiek, ir jāpārskata līdz 2020. Uh, gadam. Tā skaitā ir jāņem vērā arī izaicinājumi, ar ko saskarsies atjaunīgā enerģija tirgū. Es esmu gatava sagatavot atjaunīgās enerģijas paketi pietiekami ātri. Tas ir jādara, lai mēs varētu izpildīt 2013. gada mērķus un lai mēs varētu to darīt rentabli nu, izmantojot bioenerģiju. Mēs eh, nevarēsim nodrošināt mums eh, globālā rīdera lomu un nevarēsim palīdzēt arī patērētājiem un klientiem. Līdz 2015. Eh, gada beigām ir jāsagatavo enerģijas tehnoloģiju plāns, kur mēs ņemsim vērā uh, pašreizējo tehnoloģiju attīstību un to, kas mums ir jā, jāizdara. Cienījamie deputāti, vēlos pabeigt ar sekojošo tēzi. Lai sasniegtu klimata apkarošanas mērķus, mums jā, jālaug, jāraugās nākotnē attiecībā uz eh, oglekļu uzglabāšanas iespējām, energosektoram ir jārada regulatīvais satvers šajā jomā. Paldies par uzmanību jūsu jautājumu tagad. Paldies, komisāra kungs. Paldies par jūsu prezentāciju. Nu, neticami plašs jautājumu lokus viņas prezentācijā tika skarts. Daudz leģislatīvu un ne leģislatīvu pasākumu varam tuvākā laikā sagaidīt no jūsu puses enerģētikas un klimata pārmaiņu apkarošanas jomā. Ļoti liels paldies vēlreiz par to. Nu tad uh, uzsākam debates. Kariņa kungs, uh, kā pirmais no koordinatoriem izteiksies lūdzu. Un kolēģi, trīs minūtes katram es atvainojos, Kariņa kungs, atvainojos Krišāni, bet tātad uh, eh, trīs minūtes katra koordinatora rīcībā. Paldies, priekšsādātāji. Nu, mēģināšu tad izvilkt savu runu līdz trīs minūtēm arī. Priekšsādātāji, komisārkungs, tieši jautājums jums varbūt neizdosies, bet mēģināšu tomēr to uzsākt. Jūs pieminējāt eh, starp eh, saslēgumus. 12 dalībvalsts, kas vēl nav izpildījuši savas eh, mērķi šajā jomā, virknēm celtniecības projektu, kas ir vērsts uz to, lai šo situāciju mainītu, lai starp savienojumus tātad uzlabotu. Jautājums man lūkāts. Nodrošinot fiziskos saslēgumus, cik tā mēs vienalga būsim funkcionējuši tirgus joprojām, arī šādā situācijā pastāvošās barjeras um, attiecībā uz uh, um, dominējušām nacionālajām tātad uh, firmām, kas, kas uh, nodrošina energo tātad uh, pakalpojums. Un tas lielākais šķērslis līdzteku, līdztekus fiziskiem saslēgumiem. Tā kā kas no mūsu puses mums būtu jādara kā likumdevējiem, lai novērstu lūk šādas barjeras arī. Un lai padarītu šo 10% starp saslēgumu mērķi par, par realitāti un, un, un uh, Um, darbojušos pasākumu. Nākamais koordinators Dominiks Kungs. Um, paldies, uh, priekšsētē. Uh, paldies uh, jums tiešām par um, šī plāna stādīšanu priekšā, ko tātad kopumā, protams, mēs to vērtējam pozitīvi. Ir nepieciešama konsekvence, uz ko jūs norādījāt. Un konsekvence nepieciešama arī komisāru vārdos. Tad, attiecībā, šeit smēķēju sokots vēm akadēnu no Šefčoviča kunga puses, eh, jūs kolēģi, par starp saslēgumiem runāt arī, te. Un eh, klimata mērķiem. 2020 eh, mērķi par tiem daudz dzirdēts, bet ir nepieciešams sagadējās pārskats, kas ļautu mums turēt rokos pūles attiecībā uz aktualitātēm, jo pretējā gadījumā pasākums tā valstīs var traktēt dažādi. Tālāk runājot par energo avotu diversifikāciju. Un kurš tad eh, atbildēs par šo enerģētisko plūsmu, uzraudzību, kurš tad būs tas, kas izvēlēsies, eh, kādas daudzveidošanas un diversifikācijas pasākumus izvēlēties. Un arī, nu labi, pieņemsim, ka dienvidos tiks uzstādīts papildus saules baterijas, bet vai šo saules mm, enerģiju varēs tā, efektīvi pārsūtīt tālāk uz ziemeļiem? Un otrādā, kā tad no ziemeļiem elektroenerģija varētu dabūt uz dienvidiem, tas pagaidām nav skaidrs. Par energodrošību runājot arī šeit tiek runāts tātad par uh, ražotāju diversifikāciju, pāriet no rietumiem uz austrumiem tā tālāk. Nu, varbūt um, tā ir laba zīme, kas vēsti par to, ka nākotnē mēs nopietnāk pieiesim šim jautājumam, pagaidām gan reāls pazīmes par to neliecina. Tad vēl par atjaunīgiem energoresursiem. Arī šeit es redzu daudz nopietnāku attieksmi tagad uh, nekā līdz šim, jo šī nozara tā ir nepieciešams reāls atbalsts, ne tikai vārdi, ne tikai atbalsts uz papīra, bet eh, reāls investīcijas pētījumus, eh, attiecībās atjaunīgo energoresursu izmantošanu. Un eh, tikai tādā šo nozaru uztvērst nopietnāk. Pat labāk cilvēki lielā mērā uztver atjaunīgo energoresursu izmantošanu kā tādu, nu, kaprīzu energoformu, nevienmēr to var izmantot, tur saules aptums un uznāk, te vēl kaut kas. Un, um, tiesību aktu pakotnē, kas ir vērsta uz uh, atjaunīgu energo resursu apgūšanu un uh, attīstību, varētu palīdzēt cilvēkam šīs bažas novērst. Tātad uh, tā varētu palīdzēt mums padarīt atjaunīgos energo resursus uzticamiem avotiem. Mēs nu, beidzot par klimatu pārmaiņām. Es lūdzu, Andrīt, jūs mums varētu izklāstīt, ko tad jūs sagaidāt no Parīzes konferences. Un kad grasāties eh, informēt eh, parlamentu par saviem plāniem attiecībās Parīzes konferences? Paldies, kolēģi kungs! EPP vārdā un, un tātad sociāldemokrāta vārdā esam uzklausījuši um, ehm, koordinatoras, kā ir koordinatoras iedīsies nedaudz vēlāk, Aldis kungs, tātad koordinatoram tagad eh, vārds Federēlī kungam proti. Paldies, priekšsēdā, paldies komisāru kungs. Uh, Domāju, ka um, šī mūsu sasaukuma ietvaros mm, mūs sagāda reāla taustāma iespēja izstrādāt uh, mm, daudz konstruktīvāku energo politiku un pasākums nekā līdz šim. Nafta, gāze, ogles tie ir izsīkstoši resursi, fosilie resursi, bet kā pieminēja kolēģis Nikona, pat tieši atjaunīgo energo resursu jomā ir liels potenciāls, liels attīstības iespējas. Eiropas Savienība aptuveni 1 miljardu eiro ikdienas tērē fosilo energo resursu importēšanai no trešajām valstīm. Tas jau tiem vairāk mazina mūsu energo drošību. Mēs esam atkarīgi no citiem piegādātājiem. Un tas uh, nav mūsu interesēs. Un, komisāra kungs, uh, cerams, ka kopiem spēkiem mēs varam izveidot situāciju, kurā nebūs vērojama tāda kā konkurence starp fosiliem un, atjaunīgiem energoresursiem. Jāmeklē sinerģijas efekts, lai visi pieejami resursi kopā palīdzētu mums saropēt pēc iespējas zaļāku un ekoloģijai piemērotāku tautsēmniecību. Nu, Polijā, piemēram, ir lieli ogļu resursi, un uh, es varu to tomēr ņemt vērā, palīdzēt viņiem tos izmantot, lai negrautu um, polijas tautsēmniecības eh, attīstību. Protams, jāņem vērā arī um, ekoloģiski apsvērumi. Nākotnē es vien vairāk uh, jāspēj paļauties uz atjaunīgiem energo resursiem, lai ilgtermiņā kaitējums vidē būtu pēc iespējas mazāks. Es zinu, ka attieksme pret energo pasākumiem ir atšķirīga dažādos reģionos, atkarībā no nacionālajām īpatnībām, dalībvalstu īpatnībām, bet uh, krīzes apstākļos aizvien eh, svarīgāk strādāt kopīgiem spēkiem, lai mainītu pie šiem jautājumiem jā, jāveido kopējs energo tirgus, lai tas ietekmēs vidi. Ir tāda energo resursa Eiropā, kurus citu nevar izmantot, jo mēs eh, nevaram tos padarīt pieejamus eh, citām valstīm. Trūkst eh, starp saslēgumu, kas nodrošinātu efektīvu šo resursu izmantošanu. Un pat tur, kur vietām Eiropas saimnībā ir enerģijas pārpalikums, šo pārpalikumu citu izmantot nevar. Un tas ir diezgan frustrējoši. Es kā Zviedru deputāts tiešām izsaka nožēlu, ka mēs eh, nevaram palīdzēt mūsu Baltijas eh, kolēģiem, jo mm, starp saslēgumu starp Skandināviju un Baltijas valstīm nav pietiekami spēcīgi, un mēs eh, nevarēsim pārdot savu enerģiju saviem kaimiņiem, kuriem ir reāli nepieciešamība pēc papildus avotiem, nodrošināt energo neatkarību un drošību. Un nu, šajā komitejā mums eh, vajadzētu tiešām domāt par pamatnākotnes darbam, balstoties to, ko es sacīju, ir nepieciešami konstruktīvi nu, eh, ir risinājumi. Ceram, no jums tādus arī sagaidīt. Mežsaimniecība jautājumi ir svarīgi. Bieži par tiem runājam šajā komitejā, bet nu, bieži vien eh, velkam to pašu veco dziesmu. Mm, tātad eh, zaļie pret eh, rūpniekiem un tā tālāk. Bet eh, es domāju, ka mums kopējiem spēkiem ir jāmeklē risinājumi, kas ir vidēji draudzīgi un arī ekonomiski dzīvotspējīgi. Mums jāstrādā kopā. Un tāpēc mans konkrētais jautājums, komisārkungs, ir lūkāts, kā mēs varētu tātad savi zem viena jumta tā tātad abas šīs nometnes, lai tās runātu vienā balsī un rastu stiprāku ekonomisko pamatu šiem pasākumiem. Paldies! Uz turmies zaļo vārdā. Nekad vēl nezaudē laiku. Klaud, lūdzu, jums vārds. Tieši laikā esiet. Jādāties tieši, lai teiktu savus viedos vārdus. Paldies! Ņemot vērā jūs sacītu, izteikšos lakoniski. Paldies, komisāra kungs, ka stādījāt priekšā šos uh, svarīgos tiesību aktus, kurus gatavojat, kurus varam tuvāk laikam jums sagaidīt. Un jūs un jūs dienestiem, protams, viens jautājums, ko pieminēja arī vakar Šepčoviča kunga klātbūtnē. Bija lūkāts. Nu, faktiski visi mēs vakar atzīmējam šo domu, šo tēzi. Mums mēģina izveidot iekšējo kopējo tirgu bet kopējā tirgu ir, ir liels atšķirības, kas saistās ar subsīdijām un uh, ārējo, ārējās ietekmes eksternalizāciju. Komisija veikusi plašu pētījumu par šo jautājumu pērn, kas uh, tika pabeigts Ekofiks tā sauktajā pētījumā pērnā gada decembrī. Un, protams, mēs varētu daudz uh, runāt par šī pētījuma detaļām, bet doma tāda, ka lielākais tirgus izkropļojums ir par labu fosiliem energoavotiem iekšējā tirgu. Ja Otrs lielākais ir nāk par labu um, kodola enerģi, enerģijas avotiem, un tikai trešā vietā ir atjaunīgie resursi. Nu, tā mēs dzirdam argumentu par to, kā atjaunīgiem resursiem ir jā, jā, jābūt aktīvāk iesaistītiem tirgu, un, protams, tas ir pareizi, bet ja tirgus eh, nesūta pareizos eh, signālus, ja tirgus netiek veidots ap šiem atjaunīgiem resursiem, un pat labam vienīgais pastāvošais energo tirgus, eh, nu, reāli nav, domāts, nav, nav plānots tā, lai būtu piemēram sakainīgiem resursiem, jo kopš 90. gadu sākuma tas ir veidots tā, lai būtu lielas, uh, lieli, lielas eh, rūpnīcas tātad, ja, kas varētu faktiski iepirkt enerģiju. Un es no savas puses ražot enerģiju. Jautājums man ir par to tāds, ko tad komisija grasās darīt, lai un risināt šo, šīs, šos tirgus trūkumus, šos izkropļojumus. Un nu tā šo nedēļu izkristalizējās pēkšņi tas, ka Vācijā, kas varbūt viena no stabilākajām valstīm ar visatautsētāko regulējumu energo jomā, oficiālā statistika no ministrijas liecina, ka mums trūkst līdzekļu, pietrūkst līdzekļu, lai atteiktos no pastāvošajām kodolu iekārtām, kodolu rūpnīcām, kodolu reaktoriem. Uh, Komisija jau 2003. gadā solīja sākt risināt šo jautājumu. Nu, tā ir, ka 4. gadā tas netika at atrisināts. 30 miljonu mārciņu, ko Britim maksāja par uh, Petition uh, Energy, tātad kodola reaktora uh, demontēšanu, faktiski izkopēja. Šis pasākums izgāzās. Un šeit es uh, nemē, nemēģinu izvērst diskusiju par to, vai, vai jūs atbalstiet kodolenerģijas izmantošanu vai nē. Nē, ir runa par uh, tirgu, kurā ir vienlīdzīga attieksme, tātad, kur, kur, gan, uh, kur pasākumiem maksā gan ražotājs, gan nodokļu maksātājiem, gan nodokļu maksātāji vien. Paldies, un tālāk goja vārdā. Silikjotis kungs. Paldies, priekšsētāji, komisāra kungs. Mēs runājam par uh, reģionu izolāciju, tātad uh, at, at, uh, atrautību no lieliem tīkliem. Kipra un Malta, kā zināms, kā arī daudz kalnu un savu apgabalu tiešām ir atrauti no kopējā tirgus no lieliem tīkliem. Un saprotu, ka mērķis šo izolētību novērst um, figurēja kopš 12. gada, bet nekas daudz tā arī paveiks nav. Jā, tiek par to runāts, bet kā ir konkrētiem pasākumiem? Pasākumiem šo reģionu reālai pieslēgšanai, lieliem energotīkliem, šādi pasākumi joprojām iztrūkst. Zinām, ka ir politisks atbalsts um, šiem saslēgumiem uzņēmam iekārtu, izveidēji dažādas investīcijas, ūdens piegādu un tā tālāk. Vidusjūras reģionā ir, protams, zināms iespējas arī veidot uh, um, energo uzņēmumus. Bet, nu, piemēram, ja vidusjūrā tiktu izpildēt kodola reaktors, tas būtu ļoti problemātiski. Un, ka Turcijā tiks izpildēts šāds uh, reaktors, un uh, mums ir liels bažas par to, uh, vai tas neizraisīs eh, veselības apdraudējumu šim, ne tikai šim reģionam, bet eh, visai Eiropai kopumā. Un kas notiks tādi, ja notiks uz eh, kādu avāriju katastrofu? Un tieši šie mm, kalnu reģioni ir seismiski visjūtīgākie reģioni, tur tiešām ir lieli riski. Protams, jāstiprina eko drošība Eiropā. Eiropas dienvidu austrumos un, un vidusjūrā. Bet ir jā, jādomā par Kipras un citu valstu drošību, kas atrodas šajā smagajā situācijā. Jā, mēs zinām, ka Turcija ir šie specifiskie īpašie plāni, gribu vērst jūsu uzmanību uz to, un Turcija ir viena no kandidātu valstīm, varbūt vajadzētu izsīkāt spiedienu uz Turciju. Paldies, kolēģi! FTT, cik saprotu, pieslēgsies mums vēlāk, nu tad kā pēdējais no koordinatoriem, lūk, ir izteicies mūsu kolēģis no Kipras tāpat, un tad došu vārdu komisāru kungam, lūdzu, jums iespēja atbildēt izskanējušiem jautājumiem un komentāriem. Paldies, priekšstādētāji! Un sākšu ar smagāko jautājumu, ko tev EPP tās partijas pārstāvis tātad par uh, starp saslēgumiem un vai tie reāli atrisinās situāciju. Un tiešām ir nepieciešams būtisks izmaiņas tirgu. Ja starp saslēgums ir fiziska, fizikas pieslēgums, jā, tad ir nepieciešami IKT pasākumi, programmatūra, viedie tīkli un tā tālāk. Un ir jānovērš šķēršļi, kas uh, novērš uh, energo, elektroenerģijas tātad saslēgumu. lai valstīm ir dažādas, dažādi risinājumi attiecībā uz jaudas nodrošināšanu. Nu, nākotnē tas visos ir zināms problēmas. Tāpat arī regulētās cenas ir problēma daudzās dalību valstīs. Arī tas kalpo kā šķērslis elektroenerģijas apmaiņai, sastarpēji apritē. Un tādēļ gatavojam paziņojumu par uh, izmaiņām tirgu, jādomā, kā pāriet no nacionālās reģionālā pieteicībā uz jaudu pārvaldīšanu, kā mums varam uzlabot reģionālo sadarbību starp eh, partneriem. Atbalsts eh, atjaunīgiem resursiem. Jā, tām jābūt balstītām uz tirgu, eh, tirgus konjunktūru, kā stiprināt reģionālo sadarbību, kā padarīt tirgu par elastīgāku, kā iekļaut, kā nodrošināt to, ka tirgus reaģēs pieprasījumu. Tas būtu ļoti svarīgi kā uzlabot sarbību starp uh, trans transmisijas un sadalās līmeni, kā um, patērētājiem piešķirt aktīvāku lomu tirgu. Un kā uzlabot um, reģionālu konkurenci mazumtirdzniecības tirgu, kādos stiprināt. Ja starp saslēgumu ir uh, sistēmas mugurkauls, bet ar to vien nepietiek. Tā kā jums taisnība, Kaļņkungs, tas šis jautājums ir jārisina. Nu, šis puses bija arī jautājums par to, kad būs eh, pēc eh, pasākumi attiecībā uz atjaunīgo resursu mērķu sasniegšanu. Izstrādāsim ziņojumu attiecībā uz to, kāds reālais stāvoklis atjaunīgiem resursiem Eiropas Savienībā, kāds ir problēmas, ko tie sastāvuma punkti, kādas ir dalību valstu grūtības, lai aktīvāk um, pieslēgtu un izmantot atjaunīgos eh, resursus un līdz ar to palīdzētu sasniegt nosprostos mērķus. Bet uh, Nu, par šiem mērķiem runājot, eh, mūsu secībā ir gan tāda vērienīga atjaunīgāniko resursu tiesību aktu pakotne, tad atjaunīgo resursu regula, direktīva, pārāk prakses apmaiņas pasākumi attiecībā uz atjaunīgo energo resursu schēmu atbalstu. Un tā ir liela problēma. Formāts kungs sacīja, nu jā, piekļūt tirgumu ir svarīgi, protams, bet uh, Nu, tas tirgvērsts sistēma vien pat par sevi neko nenodrošina, jo um, energosaimnības ietvaros abās schēmas attiecīgiem resursiem ir atšķirīgs atkarībā no šo resursu īpatnībām. Un tas var izraisīt zināmas konkurences problēmas tā ir valsts starpā. Ja ir liela atjaunīgo resursu sistēma ar uh, lielu valsts atbalstu, nu tad vien tad cik tas dod jums uh, konkurences priekšrocības sākumā citiem, un tas var arī neatbilst valsts atbalsta noteikumiem. Jā, nu, tā kā ir nepieciešams panākt atjaunīgo resursu tātad attīstību un par savu saslēgumu turpināt runāt. Atjaunīgo resursu um, lielāka izmantošana savienībā nenotiks bez saslēgumiem. Tātad 20% īpatsvars Eiropas Savienībā, nu, nu tas nekad nenotiks, ja nebūs sastarpējies tīklu saslēgums. Tā kā, lai vēl starpā, protams, liels atšķirības, par dalību valstīs, kurās ir liels uh, saslēgums kāds starp dienvidiem un ziemeļiem, vienas valsts ietveros ir liels atšķirības, ja mēs runājam par lielajām valstīm. Tā kā komisijas mērķis ir panākt pilnīgi starp saslēgumu reģionālu līmenī, panākt tirgus atbalstu atjaunīgiem resursiem. Pamatā tādēļ, ka šobrīd nu, tehnoloģijas tiešām jau ir gana nobriedušas. Citās jomās ir vēl daudz jāinvestē, lai šīs tehnoloģijas attīstītos, nepieciešams daudz lielas investīcijas, lai eh, šīs iekās varētu izmantot reāli tirgu, bet eh, daži no tehnoloģiskiem risinājumiem eh, liecina par to, ka viņi jau izdzīvot bez valsts atbalsta. Un vēl labs jautājums izskanēja par sašķirināto dabas gāzi. Un kāda ir mūsu stratēģija šajā jautājumā? Tagad saskaramies ar zemām fosilo resursu cenām kas sevišķi naftai, tās ir īpaši zemes. Runājot par indeksāciju, tā tad ir gāzes cenas krītās, pateicoties tam, ka naftas cenas eh, pazinājušās, tas eh, to ietekmē. Un tas, eh, nu, izaicinām konkurences sektorā. Bet te tie pietvaros, nu, mums ir diskusijas ar amerikāņiem, kur enerģētikas salēs būs ļoti svarīgs tādēļ. Brīvā mm, gāzes eksporta iespēja no ASV un duālo cenu aizliekšanu. Tas viss radīs jaunas iespējas eh, reālai tātad sašķelot apgāzes eh, izmantojot stratēģiju, kas ir svarīga runājot par eh, mūsu stratēģiju. Jā, dabas, dabas gāze un te problēma ar, ar, ar abo dažādošanu, bet sašķeltā dabas gāze tas ir kaut kas cits. Un tāpēc šeit ar ceram arī uz parlamenta atbalstu un reizināsimies jūs viedokli, kā tad varētu izstrādāt tādu inteliģentu sašķeltās dabas gāzes izmantošanas stratēģiju lai uzlabotu piegāžu drošību, izmantojot uh, tradicionālos caurvēdus un dabasgāzes no vienas puses un sešās un dabasgāzes no otras puses. Nu, viegli tas eh, nebūs, bet katrā ziņā būs svarīgi panākt uh, kādu izrādījumu šajā politikas jomā. Vēl Turmas kungs pieminēja tādu problēmu kā subsīdijas fosilijiem energoavotiem, fosilajām degvielām. Un nu, tagad īstais brīdis sāk domāt par šo jautājumu, jo pat labi naftas cenas ir ārkārtīgi zemes. Nu, tas ir īstais brīdis attiecīgi domāt uh, par to, ko tad darīt ar subsīdijām energo sektorā. Kā mainīt subsīdiju sistēmu energo sektorā, kā jāņem vērā pastāvošo situāciju. Ja atbilstoši statistikai, vairāk kā 400 miljardi eiro ir mūsu tā, tā, imports un 100 miljardu kopumā ir subsīdija apjoms, nu, jādomā par to. Jābūt konsekventiem savā atbalstā. Mēs tam mūsu mērķiem neko politikā ir tieši tāds, nu, un tiešām ir īstais brīdis sāk domāt par šiem jautājumiem. Tālāk, um, kodola reaktoru slēgšana šī problēma. Jā, kodola enerģija joprojām ir svarīgs eh, aspekts eh, kopējā mūsu energo politikā. Komisija gatavo paziņojumu par eh, jaunu kodola ilustratīvo programmu atbilstoši 40. pantam Eirotom līgumā. Un šī jaunā kodola ilustratīvā programma sniegs informāciju par to, kāds ir stāvoklis investīcijām, ko no enerģētikā ir uzsaimē pat labi un kādas tendences mēs redzam uz nākotni, ņemot vērā politikas attīstību. Izstrādāsim papildus iniciatīvas, eh, kā arī eh, priekšlikumu mainīt padomus regulātiecībā uz kodolprojektu atbalstu. Sniegsim atlīnijas tāju valstīm attiecībā uz 103. panta piemērošanu no Eiropām līguma, kā izstrādāt uh, no līguma projekts kontaktiem līgumiem ar trešajām valstīm. Tā kā saprotu, jūs bažas, kas paustas par kodola jautājumiem, par subsīdijām šeit. Un, Raida kungs, jums taisnība, šī ir tāda jauna situācija, mēs nezinām, kā tālāk attīstīsies naftas cenas nākotnē. Bet īstenībā sāk par to domāt, jo naftas cenas pats ir vairāks jautājums. Pirmkārt, uh, Egojas uz turpmāko attīstību, un atkārt, kā mēs ne tikai Eiropas līmenī, bet arī pasaules līmenī un par to cīnīties, jo nāca subsīdija jautājums, ja nav tikai Eiropas Savienības problēma, tā ir globāla problēma. Un visā pasaulē tas ir tāds fenomens, par ko ir globāli jāvēršas. Tad ir izskanēja jautājums par uh, problēmām, kas saistās, uh, ar ko saskarās tās valsts, kas uh, tad atrodas Eiropas Savienības austrumos, kā ir piegājusi drošība, un drošības jautājums jārisina globālākam. Katram reģionam, protams, ir savas drošības problēmas, citiem eh, vairāk, citiem mazāk izteikts, bet eh, visiem šāds problēmas ir. Tagad runājam par eh, Dienvidu Austrumu koridoru attīstību, izstrādi. Tātad atbilstoši investīciju plānošanas prognozēm. Šis koridors attīstās atbilstoši grafikam. Starp saslēgumu Dienvidu Austrumē Eiropā ir nepieciešama ja nepieciešams pieslēgums, saslēgums starp Bulgāriju, Rumāniju, Grieķiju, Serbiju, lai beigtu šo uh, reģionu izolāciju. Nē, par elektroenerģijas piegādi 10% saslēgums līdz 20 gadiem jāsniedz katrai valstī Eiropas Savienībā, un par gāzes piegādēm vismaz trīs piegā, dažādiem piegādātiem jābūt mūsu rīcībā. Tāda ir mūsu mēģi, lūk, trīs dažādi gāzes piegādātāji un uh, vismaz 10% pilns starp saslēgums Eiropas Savienībā. Izstrādāsim politikas pasākumu šajomā. Un ceru, ka pavisam drīz jau Eiropa atradīsies labākā situācijā nekā šim. Un tad tā sauktie stresa testi, izturības testi, un tas ir ārkārtīgi svarīgs pasākums, lai identificētu vājos un stipros punktus. Ir nepieciešams solidaritātes atdalību valstīm, lai attīstītu sasapējos saslēgumus, atgriezienisko plūsmu nodrošināt, un tas viss uzlabos piegāžu drošību, bet jādara, šie pasākumi jāveic vienlaicīgi. Energo savienības projektām ir viena reāla grūtība un problēma. Proti, visi šie pasākumi jāizvērš vairāk un vairāk vienlaicīgi, lai panāktu reāli vienotā tirgus izveidu, lai uzlabotu energo efektivitāti, uzlabotu atjaunīgo resursu izmantošanu, tas viss jādara paralēli. Lai ja tirgus būtu sabalansēts, pasākumi jādara vienlaicīgi. Tā kā, nu, nākamajā gada būs uh, uh, sāspringti, darba būs pilnas rokas, un arī šai komitejai būs uh, daudz intensīvu darbu un ceru, reiķinos ar jūsu atbalstu. Dažādas idejas izskanēja, un komisija ārkārtīgi atvērta, allaž bijusi godīgam viedokļu apmaiņai parlamentu, lai panāktu mūsu mērķis, kas, eh, kas figurē mūsu rīcības plānā. Paldies! Paldies, komisārkungs, par šīm atbildēm un piezīmēm. Ārkārtīgi svarīgi tas viss ir mūsu komitejas darbībai. Nu, tad tālāk. Uh Aicinam šeit, sveicam tādu jaunu deputātu šeit itra komitejā. Nu, jūs redzat, Orban kungs, cik aktīvi mēs šeit strādājam. Jūs, kā saprotu, aizstājat Ešeņika kungu, vai ne tā? Nu tad lūdzu jums vārds. Senjor Arias Kaņetē, como consecuencia... Godātais Kaņetas kungs, saka Urbans Krespo kungs. Esmu no Spānijas, jūsu darbības rezultāts 72% degvielas izmaksas ir augstākas Spānijā, tas viens no augstākajiem Eiropas Savienībā, neskatoties uz centieniem, ko izdara Spāņi, 30 miljārdi eiro pietrūks elektrības jomā tarifa deficīta rezultātā, tas tā tiek saukts. Patērētāji un ražotāji, kas lieto neatjaunīgo energo, enerģiju, par to viss maksā, un tas ir visai nepiedodami. Spānijā šobrīd ir energo nabadzības situācija, un tāpat laikā peļņa, ko gūst lielie spāņu energoražotāji, faktiski dubul, dubultojusies salīdzinot ar attiecīgiem analogajiem skaidļiem citās Eiropas valstīs. Tad kā enerģijas sistēmu ietekmēs viss šīs lietas Eiropā? Kad runājat par enerģiju, jūs nekad nerunājat par piekļuvas demokratizēšanu ener attiecībā uz enerģiju. Jūs nekad nerunājat par tirgus atvēršanu un energo nabadzības apkarošanu, piemēram, Spānijā, un ne tikai Spānijā, arī citās ES dalību valstīs. Bažas raisa tas, ka saskaņā ar Greenpeace pētījumiem astoņiem energo piegādātājiem lieliem uzņēmumiem ir ticis norādīts, ka viņiem jāuzlabo situācija ar gaisa piesārņojumu, bet lobēšanas rezultātā no šo pašu uzņēmumu puses, jāsaka, tolerances līmeņi ir pārāk uh, zemi, pārāk, respektīvi, pārāk daudz piesārņojumu tiek pieļauts. Paldies! Paldies tālāk. Minūte, pusotra minūte tiks dot runātājiem šai otrajā raundā, bet nu, tā kā jūs pirmo reizi uzstāties šai komitejā, tad drīkstēt izteikties mazliet vai ilgāk, vairāk kā divas minūtes. Tālāk Pilāra de Kastiljo, lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies. Kaņetas kungs, priecājos jūs šeit redzēt. Un labi, ka jūsu rokās ir enerģijas kompetenci portfels. Ārkārtīgi iespaidīgi, kā jums ir izdevies šo enerģijas politiku Eiropā, nu, būtiski pārveidot, nu, un par to arī šodien runājam. Uh, ir ārkārtīgi svarīgi, lai ar jums, komisāra kungs, diskutējam par šiem jautājumiem, tieši tāpēc, ka jūs esat atbildīgs par enerģijas politiku. Protams, ka jūs visai pamatoti darāt to, ko darāt, bet Eiropas enerģijas politika, un par to jūs izteicāt sākotnējo runu un arī devāt atbildes, kas tiešām bija visaptverošas, izsmeļošas, ka faktiski man pat vairs nav īpaši daudz par ko uzdot jums jautājumus vai, piemēram, pieminēt kaut kādas jaunas jomas, jūs visu jau pateicāt. Un tomēr divas lietas, divas lietas vēl mani interesē. Pirmām kārtām jūs runājat par uzraudzību attiecībā uz starpsavienojumu procesu. Vai būs reģionāla Eiropas grupējuma? Un otrs jautājums. Kā komisija paredzējusi rīkoties, kāds iniciatīvs tur grasās uzņemties? attiecībā uz šo jomu, kas saistītu sadarbību digitālo tehnoloģiju jomā. Tā teikt, viedo tīku veidošanā. Thank you, and thank you. Lielas paldies, tālāk Elikungs, priekšsēdētāji, paldies. Man radās iespējas, ka jūs patiešām zinat, par ko runājat, un esat gatavs kaut ko arī darīt lietas labā, pilnīgi noteikti vismaz likumdošanas jomā, ja jūs grastāties tādas jaunas tiesību akcijas ierosināt. Trīs atslēgvārdi - drošība, daudzveidība un starpsavienojamība. Nu, protams, ka enerģo piegādēji jābūt drošai Eiropā, ja tīpaši ņemot vērā enerģijas savienības veidošanos. Gribu uzdot jums divus jautājumus. Zinu, ka manā reģionā ir ļoti maz savienojumu gāzes jomā, un tāpēc apkura pārsvarā norisinās paļaujoties uz uh, oglēm un uh, es domāju, ka tas ir jāmaina arī Eiropas mērogā. Otrām kārtām jūs pieminējāt arī to, ka grasties atklājā tiesību aktu priekšlikumu attiecībā uz sašķidrināto dabas gāzi, tas ir loģiski, jūs pieminējat arī ēkas. Un es domāju, ka tā ir galvenā joma, kur iespējams darīt ļoti daudz ko energoefektivitātes ziņā. Jo ģeotermālās um, te tehnoloģijas izmantošana vēl nav pilnībā apgūta, aptrīt dzēsēšana, apkure un tā tālāk, visi šie savienojumi. Kā mums darīt, lai mums būtu šāda veida pašpietiekamas, sevi regulējošas sēkas un uh, dzīves vietas? Paldies! Komisāra kungs! Saka Grifins kundze, es priecājos, ka jūs runājat arī par energoefektivitāti, un tas ir tas centrālais punkts jūsu tekstā, bet vai jūs nevarētu tālāk sasaistīt energoefektivitāti ar energo nabadzības jautājumiem? Energoefektivitāte ir Eiropas bažu e, risinājums, un ļoti daudz, un to zināmā mērā vajadzētu skatīt kā tādu enerģijas avotu kā tādu. Pat tas ir vēl svarīgāk nekā jauna enerģijas avoti e, šobrīd uzkrājuma veidošana nav pietiekama un arī šī joma ir tāda, kur potenciāls ir ļoti plašs. Energo, enerģijas savienības paziņojumā tiks, mē, tiks teiks, ka energo nabadzība iespējams apkaro tikai ar vienu un dažādiem pasākumiem, un tomēr, jāsaka, neesam redzējuši, ka būtu konkretizēti specifiski priekšlikumi. Tika minēts, ka energos efektivitātes tiesība akti tikšot pārskatīti, DG Employment un Taisens kundze e, tiks iekļauti, acīm redzot, šajos centienos apkarot energo efektivitāti vai ne tā, un vai tas viss tiks ņemts vērā arī energoefektivitātes tiesību aktos, ko jūs minējat, tad vai jūs varētu pastāstīt par to sīkāk? Un turklāt, kā esat paredzējis īstenot koordināciju ar Taisenes kundzes apkarot energo nabadzību un kāda būs vispārējā stratēģija šai ziņā? Paldies! Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais runātājs - Kopart kungs. It's, uh, very... Paldies! ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu integrēts enerģijas tirgus, un ar to, protams, ir saistīts virkni lietas, viedie tīkli un tā tālāk. Ja vēlamies tomēr gūt panākumus, tad es gribētu vairāk dzirdēt par komisijas plānu spēcināt, piemēram, ESA attiecībā uz resursiem ESA eh, un arī varbūt ir regulējošo ietvaru. Jo nacionālajie TSO faktiski neļauj tīkliem eh, saplūst vienā uh, ir vajadzīga, zinām, priekšnosacījuma tālāk energo eh, avotu attīstībā. Tas pirmais, par ko gribēju dot jautājumu. Otram kārtām pavisam īsi jūs pieminējāt to, ka ir labi, ka padomu nāk uz klējā ar secinājumiem par pārvaldības struktūru, jūs to saucat par dinamisku pārvaldības struktūru, un es gribētu dzirdēt jūsu viedokļus par to, jo ja mēs vēlamies panākt 20. 2030. gada mērķis, tad jārunā ne tikai par pārvaldības struktūri, struktūrām, uh, ir vajadzīga tāda ļoti pamatīga pārvaldība. Tātad kāda veida idejas komisija ir šai ziņā, lai varētu šos mērķus sasniegt? Attiecībā uz energoefektivitāti un atjaunīgiem resursiem. Paldies! Tālāk Žadokungs, lūdzu. Paldies priekšādātāji! Klausoties kolēģos, konstatēju, ka jums pilnīgi fanu klubiņš šeit ir izveidojies, šeit ITR komitejā. Mm, tā vismaz skatos mm, šeit apkārt un to redzu. Jūs vienmēr runājat par mērķiem, enerģijas jomā un tā tālāk. Jūs runājat par secinājumiem, eh, padomē. Bet kas tad institucionāli attaisno to, ka padomas secinājumi pēc tam kalpo kā darba pamats tālākai ēst darbībai. Kāpēc jūs piemēram, nenākat klajā padomē ar savām deklarācijām, pamatojoties uz tām rezolūcijām, ko pieņemam šeit parlamentā par klimatu pārmaiņu, apkarošanu, enerģijas, atjaunīgiem resursiem tā tālāk. Šis rezolūcijas tikpat leģitīmas kā padomas secinājumi. Kāpēc tad ir tā, ka ir divi koplēmēji, bet uz vienu jūs klausties un otrs nešķiet līdzvērtīgs? Otrs jautājums, vai jums nešķiet, uh, ka jaunā terminoloģija šajos padomus secinājumus, kur tiek runāts par vietējiem resursiem un tā tālāk, beigu beigās faktiski rada tikai vienu milzīgu apjukumu enerģijas eh, ražotāju jomā un faktiski pašos pamatos eh, gandrīz nozīmē renacionalizāciju. Katrā valstī tad var rīkoties, kā viņi grib, Um, šai iekšā elektrības tirgu, un jāsaka, diezko daudz, kas kopīgs visam šīm valstīm nav. Un pēdējais jautājums. Es ir dzirdēts dažādas deklarācijas, tādas ļoti daudznozīmīgas deklarācijas par šiem diviem e, temperatūras grādiem, kas ir tāds, ne, nu, mērķis, zināmā mērā, vai jūs varat apstiprināt, ka šeit nav kaut kādas divdomības uh, ne jūsu, ne komisijas darbā. E, Eh, un ka no Parīzes eh, konferences nāks laik, laukā tāda darba karta, ko varam ievērot. Runātais tiek pārtraukts tālāk Martela kungs. Priekšsēdētāji Kaņētas kungs, jūs savos ievadvārdies pievērties virknei lietotos starp arī naftai, un eh, šobrīd naftas cena ir tik zema kā nekad iepriekš, bet jāsaka, tas ir politisks, politikas rezultāts. Atcerēsimies Eh, nu, ka tas saistīts arī ar eh, bitumens smiltīm, ar degslānekļa gāzi. Un jāizmanto šeit visas iespējas, jo ja nešķiet, ka mums arī vajadzētu šo te izmantot, lai noteiktu kaut kādu veidu CO2 attiecīgi cenu, tādu politisku cenu, jo esam taču šeit kā politiķi, vai ne tā? Paldies, kolēģi! Nākamais runātājs Alvi Dalkungs. Priekšsādētāji, paldies! Saka Girota Vidalkungs, apsveicu jūs kā jauno komisāru ar tiem centieniem, ko esat izdarījuši, lai izdarītu tādu kā grūdienu un veidot šos koordinātāko enerģijas politiku šeit Eiropas Savienībā. Enerģijas savienību, starp savienojumu, tas viss ir ārkārtīgi svarīgi. Un ir, protams, pienācis laiks arī jaunām iniciatīvām Dažas no tām, jāsaka, ir tādas, nu, redzamākas šī enerģijas, šis enerģijas savienības ko, projekts un koordinācija enerģijas lo, jomā, kā arī pārvaldības struktūras. Bet šī koncepcija, jāsaka, nav vēl pietiekama attīstība, attīstīta. Es gribētu redz, zināt, kāda ir jūsu vīzija, kā saskaņot šo ciešāko sadarbošanos enerģijas jomā, tāpat laikā ar nacionālo prerogatīvu respektēšanu ehm, jautājumos, kuros dalībvalstīm pašām ir sava lemšana. Piemēram, ja runājam par enerģijas avotu kokteili, otrām kārtām par klimatu pārmaiņām runājot, redzu, ka komisija turpina aizstāvēt tādu ļoti ambiciozu plānu, gatavoties Parīzes konferencē. Es domāju, ka visi piekrītam, ka šīs tikšanās veiksmi būs atkarīga no tā, kā dalība valsts spēs sadarboties. Īpaši tās valstis, kas ir lielākās siltumnīca efekta izraisošo gāžu radītājs. Un jāspēj vienoties par proporcionāliem samazinājumiem viņu emisijās. Pil, jāpilda izteiktās saistības, un tas viss ir ļoti labi, bet vai mums ir kāds B plāns, tāds kā atkāpšanās plāns komisijā, ņemot vērā, ka mēs tomēr esam atbildīgi tikai par 9% no visām emisijām pasaulē? Energos savienība ir laba iespēja. Mēs atbalstīt to, ko Greenpeace eh, saka par šajā sakarā. Viņi norādījuši, ka jā, protams, mums tas ir šāds plāns Eiropā ir nepieciešams, bet esmu viena no tām 12 eh, valstīm, kas nav vēl visi pieslēgušās eh, šiem kopējiem tīkliem. Pastāv zināms problēmas šajā jomā. Man atklāti jāsaka, ka kodola enerģija, tās loma nākotnē ir neskaidra. Būtu jābūt mēģim izstrādāt pēc iespējas augstākus standartus, lai nodrošinātu piegādes. Tas man ir tūs sirdīšs jautājums, nu tā savā ziņā ir tā, tā kā tā ziņā kā fantastika. Nu, šādi mēģi uzstādījums, uzstādījums ir nepareizs. Nav skaidru um, tātad um, um priekš, priekšlikuma attiecībā uz to, kā samazināt ogļu īpatsvaru, ko darīt ar slānekļa gāzi, piemēram, un naftu, ir nepieciešami mm, skaidri uzstādījumi, kādā visā mēs uh, ejam. Šādu pietrūkst, šādu uzstādījumu. Un man jautājums par energosarbību trešajām valstīm. 15 punkti jūsu rīcības plānā, 15 pasākumi, kā uzlabot uh, sadarbību trešajām valstīm, varbūt konkrētāk nedaudz par šiem jautājumiem varētu palūkt jūs viedokli. Nači. Paldies, nākamā runātāja. Kaņetas kungs, paldies. Saka Kumpuls Nārī kundze. Paldies par jūsu izteikumiem. Es arī gribēju teikt jums paldies eh, un teikt, ka vakarā Šepaču kungu runājām arī par energoefektivitāti un tiek tagad uzskatīta tā arī par enerģijas avotu, bet, protams, jārunā arī par citiem enerģijas avotiem. Tad, kad pievienojam energo, atjaunīgos energo Um, avotus, tad ir vajadzīga zināma elastība. Tehnoloģiski risinājumi, protams, ir pieejami. Tātad svarīga ne tikai starp savienojumu un reģionālā sadarbība, bet arī zināma elastība attiecībā uz šiem tīkliem, gan reģionālā, gan arī pēc tam plašākā mērogā. Jūs tāpat pieminējāt ilgspējīgo biomasu un nesen skatījos, ieskatījos komisijas dokumentos, meklēja to, kādā veidā dalībvalsts izpilda savus mēģus attiecībā uz atjaunīgiem energoresursiem. Tikai trīs valsts šos mēģus ir izpildījušas - Zviedrija, Igaunija un Bulgārija. Es pati esmu no Somijas un jāsaka, mums ir tikai 35% izpildīti no, no šiem mērķiem. Un tad un tikai Zviedrija un Latvija savukārt ir aizteigušās mums priekšā. Un tagad uh, sešas valsts esmu pieminējis, piecas lielā mērā ļoti atkarīgs no bioenerģijas. Un man ir ārkārtīgi bail, ka ja mēs skatāmies uz bioenerģiju kā tādu, tad, nu, dzirdam arī zināmu kritiku attiecībā uz tās izmantošanu. Tātad, cik ilgspējīgi jūs prāt ir bioenerģijas izmantošana nākotnē? Es gribu būt droša, ka to mēs nodrošinām, bet tas norisinās ilgspējīgi. Paldies, runātā tiek pārtraukta. Nākamais runātājs Lavandovskī kungs. Komisārkungs, iepriekšējās komisijas sastāvdarba beigās, tā bija Barozo divi komiteja, e, budžeta cīņas jau bija beigušās, un galvenās bažas bija par to, kā nodrošināt līdzsvaru starp ambici, ambiciozajiem klimata pārmaiņu apkarošanas mērķiem un strauji mainošos enerģijas darbu kārtību. Tas, protams, saistīts gan ar cenu svārstībām, gan arī energoapgādes drošības jautājumiem. Nu, tas faktiski tīri personīgi tas, šī cīņa notiks starp Hedegārdu skundzi un Ettingeru kungu. Zināmā mērā jūsu kompetencēs tagad šis viss ir um, integrēts, bet mūsu lēmums attiecībā uz līdzsvaru meklēšanu, jāsaka, bija neskarties klāt ETS līdz 2020. gadam, lai nodrošinātu līdzsvaru. Jau tagad 900 miljonu tik, nu, projektu noslēgumo ir izma izmaksāti. Šobrīd tagad eh, vēlamies to padarīt par darbojoties spēju līdz 2019. gadam. Kāds tad ir pamatojums, bet lai kāds tas arī nebūtu, mums nevajadzētu šeit lolot ilūzijas, ka tas kaut kādā veidā, nu, automātiski uzlabos situāciju, ņemot vērā jūsu darbu kārtību un komisijas darbu kārtību, tāpat arī uh, regulas un deklarācijas Kādus mērķus jūs nosakāt reindustrializācijai? Runātājs tiek pārtraukts. Nākamais runātājs Bernšterna kungs. Thank you, Chair. Paldies priekšsādātājiem. Man ir um, divi īsi jautājumi par energoefektivitāti, saka Bensen kungs. Kā pārliecināties, ka princips vispirms droša enerģija un energoefektivitāte, um, nu, kā, ka tas ir pats galvenais, kā tas tiek īstenots dzīvē, pamatojoties uz tiesību aktiem dalībvalstīs un ES. Tāpat es saprotu, ka ener komisija atzīst energoefektivitāti par vienu no enerģijas avotiem. Tad kādā veidā komisija pārliecināsies, ka tiks nodrošināts finansējums projektiem, kas saistīti ar energoefektivitāti investīciju pakotnes ietvaros? Paldies, priekšādātāji! Liels paldies, godātais kolēģi. Tālāk Javora kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies, un komisāra kungs, paldies, ka ieradāties, lai padalītos ar mums savās domās un idejās. Mans jautājums attiec uz enerģijas savienību un Čepčeviča kunga priekšlikumu par šiem pieciem pīlāriem, protams, ļoti labi, ka ir jāmazina enerģijas pieprasījums un šī, jāveic šī dekarbonizācija. Bet pēc padomas tikšanās pagājušu nedēļu Un, kad skatāmies uz Eiropas energo drošības stratēģiju un diskusijām par to, redzam, ka mazliet enerģijas savien, savienība tomēr virzās uz kodola enerģijas pusi, ne tik daudz uz energoefektivitātu un atjaunīgiem resursiem. Kā garantē to, ka enerģijas savienība beigās nebūs tāda savienība, kur tiek izmantots tikai tas, kas katram tad ir izdevīgāks, ka netiek finansēt kaut kāda milzīga infrastruktūras projekti, neņemot vērā vājos punktus. Atcerēsimies, ka galvenie vājie punkti ir īstenošana desmit dalībvalstu valstis ir šobrīd pārkāpuma procedūras ietvaros iesūdzētas tiesā, jo tās ne, nenodrošina atbilstību enerģijas pakotnē. Paldies. Nākamais runātājs. Kapezon Ruiz kundze. Priekšsēdētāji, paldies. Pavisam īsi runāšu, saka Kabezons Ruiz kundze. Vēlējos uzdot jautājumu komisāram par patēriņu Vēl līdz šī mandāta beigām visdrīzāk komisija nāks klajā ar rekomendācijām, e, vai tā ir tiesa, un ja jā, tad kāds būs šī paziņojuma galvenais virziens? Un vai tas palīdzēs mazajiem patērētājiem mm, piekļūt enerģijas tīkliem un tirkumu? Paldies, kundze, saka priekšsādātājs, vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Šķiet, ka nē. Un es jau iepriekš atvainojos, ka es tik ārkārtīgi, nu, strikti izturējos pret atvēlēto stāšanos laiku, bet komisāram jādodas prom pēc septiņām minūtēm. Un tāpēc, nu, situācija ārkārtīgi sarežģīta. Jums tagad tāpat vien jau būs ne, grūti atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Bet, nu, tad lūdzu, centieties. Lo, lo primero, ka quisiera. Mēģināšu atbildēt uz visiem jautājumiem. Pirmais, gribētu atbildēt Urbana kungam. Uh, Esmu Eiropas komisārs, neesmu Spānijas ministrs, tāpēc eh, nevaru īsti iezināties nevienas dalībvalsts enerģētikas politikā. Es strādāju Eiropas līmenī un es gatavoju Eiropas politiku visām 28 dalībvalstīm. Tas bija pirmais, ko vēlējos teikt. Otrais taisnība. Enerģijas cenas Eiropas Savienībā ir augstas, dažos gadījumos pat ļoti augstas. Un, proti, ja mēs tā salīdzinām ar saviem konkurentiem, ASV, piemēram, attīsta slānekļa gāzi un rūpniekiem ir ārkārtīgi mm, labas priekšrocības. Tas nozīmē, ka viņi var būt ļoti konkurētspējīgi. Eiropu nevar salīdzināt ar lētas enerģijas eh, vietu, salīdzinot ar pārējo pasauli. Uh, Eh, fosīlās stiklās izmantošana krītas lielākajā daļā no Eiropas valstīm, mums ir arī ārēja atkarība un Līdz ar to mūsu patērētāji atrodas ļoti smagā situācijā. Tieši tāpēc enerģētikas savienības mērķis ir nodrošināt konkurētspējīgas enerģijas cenas. Mums ir vajadzīgs vienots Eiropas tirgus, mums ir vajadzīgi, vajadzīgs vairāk gāzes piegādātāju. Vairāk enerģija ir jābalsta uz dabas gāzi, ir jānodrošina starpsavienojumi, viedie tīkli, ir jānodrošina labāka izvēle patērētājiem, ir jānodrošina arī um, enerģijas mērētāji. Tas ir mūsu mērķis, un to mēs arī vēlamies panākt enerģijas savienības ietveros. Energoefektivitāte ir viena no labākajām politikām, ko varētu izvēlēties. Ja tiek pelnēta energoefektivitāte par vienu procentu, uh, tad um, nabas gāzes izmantošana krītas par 2,6%. Te īstenībā uh, ir uh, ieguvumi abām pusēm. Turmis komentārs par to, ka vajadzētu izmantot 40% mērķus. Jā, nu, mums vismaz ir šie sākotnēji mērķi 30%, tas jau ir uh, solis priekšu. Jā, atzīšu, ka šī ir ļoti svarīga politika. Uh, Ir skaidrs, ka, lai nodrošinātu lētu enerģiju, mums ir jāanalizē tarifi, cenu mehānismi. Cenā, cenās ir iekļauti dažādi nodokļi, nodevas, daudz, kas ir jāņem vērā. Tieši tāpēc arī komisija gatavo dokumentus par cenu struktūru Eiropas Savienībā, lai saprastu, kas īsti notiek ar cenām. Mēs vēlamies arī domāt par šīm regulētajām cenām, Kariņa kungs par to runāja. Dažādās dalībvalstīs šī cenu regulēšana notiek atšķirīgi, un līdz ar to ir grūti pārdot enerģijas starp dalībvalstīm. Šie mehānismi nav salīdzināmi. Taču, ja mēs skatīsim šīs regulētās cenas, tad mums ir, protams, jāķers klāt arī enerģijas nabadzības jautājumiem. Tas, kam šajā liekas viens no svarīgākajiem punktiem. Enerģijas nabadzība ir reāla problēma Eiropas Savienībā. Ne tikai Spānijā, pilnīgi visur Eiropas Savienībā. Energoefektivitāte ir vislabākā politika, jums ir vajadzīgi, vajadzīgas eh, energoefektīvas ēkas. Šādā veidā mēs varēsim samazināt patēriņu. Tieši tāpēc mēs vēlamies izmantot šo sildīšanas testēšanas stratēģiju, mēs vēlamies nodrošināt, lai Junkera plānā būtu vajadzīgais finansējums, lai finansētu ambiciozas energoefektivitātes stratēģijas. Dažkārt varbūt ir Eh, jāmaina arī valdībām, nacionālajām valdībām eh, vietējie noteikumi. Ir dažkārt vajadzīgi, piemēram, vienošanās starp 40-50 īpašniekiem, lai ēkai nomainītu mm, sienas vai jumtu vai ko citu. Līdz ar to Eh, Šīm jautājumam ir jāpieiet globāli, ir visās valstīs eh, jāpaskatās, kā mēs risinam energoefektivitātes stratēģijas. 80% no ēkām nav eh, efektīvas enerģijas ziņā, un mēs varam nodrošināt vislielākos ietaupījumus tieši ēkās. Tātad mums ir jādomā par energoefektivitāti un par ēkām, par sildīšanu, par dzēsēšanu. Šeit idejas ir pilnīgi skaidrs. Enerģijas nabadzību var atrisināt tikai ar dažādiem pasākumiem. Ir vajadzīga gan sabiedrības grība, ir jānodrošina pasākumi gan pašvaldību, gan reģionālā, gan nacionālā līmenī. Eiropas Savienībai šeit ir jādod vadlīnijas, tieši tāpēc mēs iesaistīsim dažādus komisārus. Šie pasākumi ir jāveic kopā. Mums ir jāvēršas pret regulētām cenām un arī eh, jālikvidē enerģijas nabadzība. Abas šīs lietas ir jā, jā, eh, jārisina vienlaicīgi, un tāpēc ir jāiesaista visi atbildīgie komisāri. Mums ir jānodrošina arī nacionālo iestāžu darbs, NVO, patērētāju sabiedrības. Ikvienam ir eh, jādod savs pienesums, lai mēs varētu vērsties pret enerģijas nabadzību. Te eh, arī ir jānā par to, ka nav definēts šis. Mm, nabadzīgais patērētājs valstīs. Mums ir jānodrošina kopēja pieeja tā, lai mēs varētu uh, atrisināt šo problēmu. No otras puses, eh, tika uzdots jautājums, kā mēs eh, varēsim eh, cīnīties ar Āzijas lielvarā. Lai nodrošinātu efektīvu iekšējo tirgu, mums ir jāveicina tas, lai jaunajā iekšējā enerģijas tirgus stratēģijā mēs atrastu uh, pareizās atbildes. Mums ir. Functions at European level so that it can effectively oversee the development of the internal market ir jānodrošina iekšējā tirgus un iekšējā tirgus noteikumu ievērošana. Tas ir pats svarīgākais jautājums, lai nodrošinātu uh, tādu iekšējo dirb, tirgu. Market coupling Emergence of Regional Security Cooperation Initiatives. Ir jānodrošina arī dažādu stratēģiju īstenošana, arī koordinēta iekšējā plānošana. Šeit ir dažādas eh, iespējas, ir jādomā par to, ka atcer ir dažādas atbildības sfēras. Tad, kad mēs eh, definēsim jauno iekšējās enerģijas tirgu, atcer šeit būs ļoti nozīmīga loma. Taču Te nav runa par to, ka nacionālajie regulātori tiks ar kaut ko aizstāti. Mēs ievērosim subsidiatātes principus, taču mums ir jārespektē atcer, tāpēc, ka šeit ir runa par pārobežu atbildības jautājumiem, kur nacionālajie regulātori šīs problēmas nevar atrisināt. Un Tik uzdots arī jautājums par uh, ambīciju līmeni. Eiropas Savienībā šis ambīciju līmenis uh, attiecībā uz klimata pārmaiņām ir ļoti augsts. 2013. gadā mēs eh, no, nolikām sev mērķi, ka mēs gribam samazināt eh, CO2 emisijas par 60%. Kāpēc 60%? Tāpēc, ka šādā veidā mēs varēsim panākt to, lai temperatūra nepaceļas par diviem grādiem. Tātad šādā veidā ar šiem 60% ietaupījumiem mēs to izdarīsim. Domāju, ka līdz Parīzei eh, mums ar šiem solījumiem nepietiks pašlaik. Tikai divas ekonomikas divas valstis ir pieņēmušas šādus lēmumus. Tās ir tātad Šveica un Eiropas Savienība. Neviena cita valsts neko nedara. Nec G8, nec G20 nekas tam līdzīgs netiek darīts, tāpēc mums ir jāsnāk kopā, lai nodrošinātu šādus ambiciozus mērķus. Mums ir jāpaskatās arī uz to, ka ir vajadzīgi vienlīdzīgi spēles noteikumi konkurencē. Uh, Ja tā būs tikai Eiropas Savienība, kas virzīsies uz priekšu, tad mēs neko neatrisināsim. Mums ir jāsadarbojas ar mūsu sabiedrotajiem tādiem kā ASV un tā tālāk. Ir jāpanāk, lai industrializētās valstis um, nāktu klajā ar uh, kopējiem mērķiem līdz COP20 sanāksmē. Ja uh, šī, šie solījumi, šīs apņemšanās netiks nodrošinātas, tad Parīzē mums būs jāpārskata šīs ambīcijas. Līdz 2015. Eh, gadam mēs šos solījumus esam eh, arvien paaugstinājuši. Iespējams, ka ar to nepietiek. Varbūt eh, COP21 sanāksmē mēs redzēsim, ka ar to nav gana. Mums ir dinamiski jāpārskata šīs apņemšanās, ir jāanalizē tā, mūsu apņemšanās un tās jāmaina. Tas, protams, ir vislielākais izaicinājums, tas ir gadsimta izaicinājums. Mums visiem šis uzdevums ir jārisina. Tika uzdots arī jautājums par to, ka naftas cena tagad ir zema un varbūt mums vajadzētu arī samazināt oglekļa cenu. Mūs, mums ir pieņemts mērķis izveidot oglekļa tirgu, nevis odekļa nodokli. Protams, par to var apspriesties, taču komisijā, padomē un parlamentā jau ir bijušas garas diskusijas mēs nolēmām, kādā virzienā iet. Pašlaik mums ir viens no efektīvākajiem oglekļa tirgiem uh, pasaulē. Protams, Le Levandovskas kungs zina, kāds bija komisijas priekšlikums, pēc tam bija parlamenta un padomas pozīcijas, un komisija pauda lūko. Ja tika pausts plašs atbalsts šādai agrai īstenošanai, tad ļoti labi, bet pretējā gadījumā mēs uh, atteiksimies no šī sākotnējā priekšlikuma. Uh, Paskatīsimies, kas e, notiks tālāk. Komisija ir gatava sadarboties, lai panāktu labu kompromisu. Mums ir vajadzīgi skaidri signāli par oglekļa cenām. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim nodrošināt novatoriskumu. Vienlaicīgi komisija vēlas nodrošināt oglekļa uztveršanu un glabāšanu tika uzdots jautājums, kas notiks ar naftu, ar slānekļa gāzi un tā tālāk. Dalība valstīm ir tiesības izvēlēties šo enerģijas miksli. Ja dalībās izvēlas kodola enerģiju, tad Eiropas komisijas pienākums ir nodrošināt drošības standartus. Ja dalībās izvēlas ogles, tad mums ir jādomā par oglekļu uztveršanu un glabāšanu, tā lai šīs emisijas būtu pēc iespējas zemākas. Tāpat arī naftai ir savas atbildes subsīdijas un tā tālāk. Mums ir jārespektē katras dalība valsts principi un uh, tiesības izvēlēties enerģiju, ko tā lieto. Protams, ir jāsniedz arī atbalsts atjaunīgajiem enerģijas avotiem, taču atjaunīgajai enerģijai ir vajadzīga rezerves enerģija. Mums ir jānodrošina visi vajadzīgie starpsavienojumi un jātīsta tīkls, taču būs uh, nepieciešamība nodrošināt atšķirīgas enerģijas avots Eiropā. Tieši par to mēs arī domāsim nākotnē. E, pašpatēriņš. Protams, tad, kad mēs gatavojām savu paziņojumu, mēs e, domājām par to, ka šis arī būs viens no tiem jautājumiem, kas būs jāskata. Protams, ir dažādi šie pašpatēriņu veidi. Uh, ir, piemēram, tādi atjaunīgās enerģijas lietotāji, kas ir piesaistīti arī tīklam. Un šeit mums ir jāpaskatās, kādas ir papildu maksas, kas tiek uzliktas un tā tālāk. Par to mēs vēl spriedīsim. Priekšsēdētāja kungs, es gribētu cieši kontaktēties ar parlamentu pirms katras eh, konkrētās iniciatīvas eh, uzsākšanas un izziņošanas. Tātad mums ir jāizskata visi varianti, mums ir jānodrošina, lai šīs iniciatīvas parlaments atbalsta. Esmu nolēmis tikties ar jums tik bieži, cik jūs man to ļausiet. Paldies, tas, protams, ir atkarīgs no visas komitejas. Lielas paldies, komisāra kungs, ka ar mums tikāties. Lielas paldies par jūsu prezentāciju, par viedokļu apmaiņu. Ir skaidrs, ka šis laiks mums būs tāds ļoti nozīmīgs un izšķirošs, kur mēs spriedīsim par enerģijas darbu kārtību. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Godāmie kolēģi, dāmas un kungi, pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Darba kārtībā. Tas ir arī ļoti svarīgs punkts. Eh, resursu liederīga izmantošana ceļā uz apritas ekonomiku. Kolēģi, dāmas un kungi. Atķeķi, Uh, uh, dear colleagues, as usual. Godāmie kolēģi, kā vienmēr, mēs gribētu, lai jūs paliekat zālē līdz pat sanāksmes beigām. Taču, ja jums ir vēlme doties prom, lūdzu dariet to klusu un ātri. Es atvainojos, ka man tas ir jāsaka. Okay, okay, okay. Madam Kumpula Natri as well. Please. Kumpulas Natri kundze arī, lūdzu. Labi, sāksim. Resursu liederīga izmantošana ceļā uz aprites ekonomiku. Mūsu atzinam sagatavotājs ir Benedeks Javors. Likumdošanas priekšlikums attiecībā cirkulāro ekonomiku ko sauc arī par uh, atkritumu pakotni, tika atsaukts ar solījumu no komisijas, ka tiks gatavots uzlabots priekšlikums. Vīdes komiteja turpinās strādāt pie cirkulārās ekonomikas priekšlikuma un tiek gatavots pašinstīvas ziņojums. Tas nozīmē, ka mūsu ziņojums arī ir ļoti svarīgs, jo mēs pašlaik gaidām uzlabotu priekšlikumu no Eiropas komisijas. Sāksim diskusijas mūsu atzinuma sagatavotājs Benedeks Javors. Dod jums vārdu. Nevairāk kā 5 minūtes, kolēģi. Paldies, priekšādātāji. Jūs ļoti labi aprakstījāt pašreizējo situāciju. Mēs turpinām darbu tādos īpašos apstākļos. Tad, kad mēs sākām strādāt pie šī jautājuma, mums bija eh, šī atkrituma pakotne, Un tad, kad mums vajadzēja iesniegt projektu, atkrituma pakotne tika atsaukta. Ņemot vērā šos apstākļus, mēs likām uzsvaru uz diviem jautājumiem, kas attiecas uz pašinstīvas ziņojumu. Pirmais, mēs vēlējāmies paust to, ko mēs sagaidām no gaidāmā jaunā priekšlikuma no komisijas puses, un tad, tad, tad par šo priekšlikumu izteicās eh, Tīmērman kungs un eh, Vēlas kungs. Cerams, ka šis uzlabotās priekšlikums eh, tiks uh, uh, laists klajā līdz šā gada beigām, un tāpēc arī uh, tiek gatavos parlamenta pašinstības ziņojums. Mēs gaidām tagad no komisijas uzlabotu priekšlikumu, kas uh, tik daudz eh, nekoncentrētos uz atkritumiem cirkulārajā ekonomikā, bet runātu arī par ražošanas procesu, par problēmām. Un tas vairāk arī atbilstu pašreizējā situācijai, ņemot vērā juridiskos soļus, kas būtu jāveic attiecībā uz ražošanas daļu cirkulārajā ekonomikā. Es arī gribētu lūgt jums vairāk laika atzinuma sagatavošanai. Pēc eh, pirmās ēnu referenta tikšanās mēs varētu iekļaut lielāko daļu no priekšlikumiem, ko izteiks eh, politisko grupu referenti, un domāju, ka priekšlikuma projekts līdz ar to arī attaino politisko grupu priekšlikumus. Gribētu pateikties visiem ēnu referentiem, sadarbība bija ļoti laba. Darbs bija uh, gluts, bija liela vienprātība par svarīgākajiem jautājumiem. Tagad par uh, atzinuma projekta saturu. Mēs izskatām enerģiju un resursu efektivitāti. Uh, Uzskatām, ka tā ir daļa no rūpniecības atjaunošanas. Protams, nav runa par resursu atkarību kontinentā, bet ir jādomā par rūpniecības atjaunošanu. Tas ļaut radīt darba vietas un dot savu ieguldījumu ekonomikas uzplaukumā Eiropas Savienībā. Šādā veidā varētu nodrošināt ilgtspējīgu attīstību, kas mums ir vajadzīga. Mēs eh, norādām, ka eh, tiek eh, gaidīts arī ambiciozs likumdošanas priekšlikums no komisijas. Ņemot vērā to, ka mums ir vajadzīga visaptveroša politika, visaptverošas politikas ietvers un arī konkrētie priekšlikumi. Te nav runa tikai par izolētām pošļa daļiņām, mums ir vajadzīgs patiešām visaptverošs politiskais ietvers. Mēs arī aicinājām komisiju sagatavot tādu pakotni, kur tiktu ieviesti ilgspējīgi materiāli, pārvaldības politika Eiropas Savienības līmenī. Par to jau tika spriests Beļģijas prezidentūras laikā 2010. gadā. Bet te tagad jāatgriežas pie šiem ilgspējīgajiem materiāliem un ilgspējīgo materiālu politikas. Pārtikas izšķērdēšanas jautājums arī ir jāskata, tas ir ļoti nozīmīgi un šķiet, ka arī tas uh, sastādīja daļu no sākotnējās atkrituma pakotnes. Mēs arī uzsveram to, cik uh, būtiski ir atkārtot, izmantot un remontēt, un te ir runa par produktu dzīves ciklu. Un šajā jomā, protams, ir jādomā par patērētāju aizsardzību un par patērētāju tiesībām. Tiek pieminēta arī industriālā sinerģija šajā atzinuma projektā tiek eh, runāts par blakus produktu izmantošanu, tad, tad blakus produkti kā izēja materiāls ekonomiskajā ciklā, un eh, mēs eh, domājam arī par vīdes jautājumu reformu, tā lai mēs varētu dot stimulu tam, lai Eiropas ekonomika tiktu pārveidota cirkulārajā ekonomikā. Un noslēgumā pēdējais, ko vajadzētu norādīt, ir priekšlikumu finansēšana. Cirkulārās ekonomikas priekšlikumā un arī vēlāk, ja mēs eh, atsāksim strādāt pie atkrituma pakotnes, ir jānorāda, ka bez atbilstoša finansējuma neko nevarēs panākt. Paldies, gunamais kolēģi, tagad dosim vārdu ēnu referentiem, nevairāk kā trīs minūtes katram. Gambušs kungs, pirmais runātājs, tautas partijas grupa. Paldies, priekšādātāji! Izteikšos pavisam īsi, noteikti neizmantošu trīs minūtes. Pirmkārt, es vēlētos pateikties kolēģim par paveikto darbu. Viņam pilnībā piekrītu. Ir radies iespējas, ka mēs visi esam labi pastrādājuši. Man būtu trīs īsi komentāri. Mēs patiešām nožēlojam to, ka šī pakotne tikusi atsaukta, bet Es vēlētos likt uzsveru uz tādām pozitīvākām lietām. Pirmkārt, šis laika grafiks mums dod iespēju nodrošināt, lai šis ziņojums būtu daļa no komisijas darba programmas. Līdz šī gada beigām tiek plānots jauns priekšlikums. Mēs uzstāsim, lai šis priekšlikums būtu daudz detalizētāks un pilnāks. Mums ir jānodrošina arī liels atbalsts, jo šai pakotnei ir jābūt ar plašu saturu. E, Eiropā ir jāmaina ekonomika, ir jānodrošina vairāk darba vietu, lielāks atbalsts MVU, ir vajadzīga labāka izpratne par šiem jautājumiem. Īsnībā šeit eh, cirkulārās ekonomikas priekšlikumā tiek runāts par daudz ko vairāk nekā tikai par atkritumiem, te runa arī par ražošanas eh, procesiem. Mums ir vajadzīgs arī ilgtermiņa atbalsts eh, visiem profesionālajiem jautājumiem, kas sasaistās ar cirkulāro ekonomiku. Protams, mums vajadzēs šeit ņemt vērā dažādas detaļas. Varēsim to darīt eh, grozījumu ietveros. Representative of SND. Dānīgs kundze, sociāldemokrāta vārdā. Paldies, priekšstādātāji. Un atvainojos par mani šis vārdā, viņai nācās toties uz Balsam cik tālu komitejā, tāpēc runāju viņas vārdā. Arī mēs pozitīvi vērtējam atzinumu projektu un uh, pateicamies referentam pateicamo sadarbību, ko um, varējām baudīt, strādājot kopā ar viņu. Nu, runāšu skaidru valodu. Padačnieka komisijā biju šerpas lomā, tātad runāju par neko efektivitātes pakotnes izstrādi, pirms tika ievēlēta šeit, tā kā man te ir, nu, drusciņ tāds uh, personisks skatījums uz šo jautājumu. Un cirkulārā ekonomika, kam pēc manas, kā manas grupas, nu, domām, ir uh, tāds būtisks uh, industriālās politikas elements, lai radītu jaunas darbvietas Eiropā. Tie tātad trīs um, plus vērojam, plus no eh, ekonomiskā viedokļa, no sociālā viedokļa, potenciāli 2 miljoni jaunu darba vietu un tāpat arī plus eh, iegūms eh, videi. Nu, un tas to tiešām žēl, mēs ar nožēlu atzīmējam to, ka šis priekšlikums ir atsaukts. Bet nu, varbūt konkrētajos apstākļos tas bija labākais, kas, kas ar šo priekšlikumu varēja notikt. Tas nozīmē, ka tie, kas ir iesaistījušies šajā priekšlikumā, tiem jānāk klāja ar papildus argumentiem, lai, lai nodrošinātu, ka šis priekšlikums paliek aktuāls Nu, Uzniecības sektors aktīvi iesaistījās, dalībvalsts iesaistījās, pilsētas kā sabiedrības grupas iesaistījās ar šiem argumentiem, un tas, protams, vērtējums pozitīvi. Ja mēs vēlamies, lai šī stratēģija būtu vērienīga, ambicioza, lai tā ietver ne tikai atkrituma apsaimniekošanas jautājumu, bet arī skaidri mēķi attiecībos to, kā tas notiks, tā kā tā ekodizaina jautājumi, jautājumi par um, novecojušiem produktiem, Un vēl kas ārkārtīgi būtiski, vajadzētu vairāk uzsvērt industriālo simbiozi un sinerģiju starp sektoriem, lai panāktu, ka ir iespējas sekundāro izēvēlu izmantošanai citos sektoros. Un vispēcot, ir runa pamatā par jaunu darbu vietu radīšanu. Dažās no mūsu pamatu nozarēm, industrijām, kā arī citos sektoros, citās nozarēs, piemēram, atkrituma apsaimniekošanas jomā. Ja Un dažos, dažās no šīm nozarēm ir jautājumi par darba vietu kvalitāti, par darbu drošības jautājumiem. Tā kā šī kvalitātes dimensija noteikti šeit ir jāatspoguļo. Tas varbūt ir svarīgākais ITRE komitejai. Tātad apmācība un darba drošības jautājumi, tam visam ir jāfigurē šajos priekšlikumos. Nu, mēs ceram, ka šie aspekti tiks ņemt vērā, tiks atspoguļoti grozījumos un ceram, ka pēc tam, kad tiks iesniegt visu grozījumu, mēs līdzīgā konstruktīvā sadarbības garā varēsim arī strādāt uh, labus kompromisu klausījumus ar dažādām politiskām grupām. Paldies! Madam. Paldies, uh, kundze, jā. Um, Šerpa bija pirms tam, tagad, tagad, uh, lūk, tādā kā alpīnista lomā sacīsim, nu, ko, nu, lai veicās federāls kungs tagad. Paldies, un um, paldies arī Jānu referentiem, kolēģiem. Mums vakar vakarā bija ļoti laba sanāksme par šo jautājumu. Paldies arī referentkungam par veikto darbu. Nu, uzsvēršu pamatā to pašu, ko jau atkārtoju tādā mm, trešākā slēgtā, kā N referentu lokā vakardien. Atgrupas vārdā vēlos uzsvērt, ka pat lēmāk šis atzinums ir eh, nu, diezgan tāds eh, mm, lielā mērā vērst uz to, ka ir atsaukt atkritumu pakotni. Tas ir tas centrālais elements, bet sociāliem kolēģis atsīk, ka vislabākais, kas var notikt arī tagad, jo tad mums ir iespēja sev dot papildus argumentus, šo cirkulāras ekonomikas pakotni pavirstīt nedaudz tālāk, lai tā ne tikai koncentrētos uz valsts apsaimniekošanas jautājumu, bet arī pievērsties tam, kā tad vēl ir resursi mūsu rīcībā, sabiedrībā resursi, kurus var izmantot vēlreiz, atkal, labāk, kurus varētu izmantot arī efektīvāk. Nu, vairāk problemātiski jautājumi izskanēja arī attiecībā uz starpību Eiropas līmenī. Un kā parasti, kā sabalansēja dalībvalstu kompetenci no vienas puses un Eiropas um, parlamenta komitejas no otras puses reizēm šīs uh, intereses uh, nonāk uh, pretrunā. Nu, vajadzēs runāt par to, kā, kā varbūt atzīt un, un sekmēt to, lai atsevišķi politikas jums tiktu aktīvāk biedrības atbalsts līmenī. Nu, piemēram, ražotāju paplašināt atbildību. Šī ideja m, mm, devusi tādu jaunu m, mm, impulsu šajā tām izsvēršanai Zviedrijā, piemēram, pirms 15 gadiem, piemēram, vietējā veikalā Nu, ar atkritumiem bija liela problēma. Tie jāmaksā kādam, lai šos atkritumus savāk, lai tos sadedzinātu vai apglabātu. Nu, tagad viss ir nošķirts. Ir savās pavēlēt, un, un, un tāpat arī uh, par savām resursiem tie pat maksāts. Tā kā, lūk, uh, tas, kas ir atkritumi, uh, tiek traktēts pavisam citādi. Reizēm tas ir produkts, ja, ko izmantot arī jaunu darbvietu radīšanai, un dažos līmeņos, kas attiec uz, uz stiklu, papīru un dažiem citiem, uh, 90, eh, vairāk kā 90% tiek pat pārstrādāti. Tas ir spēcīgs sektors ar jumtām darba vietām un, un potenciālu. Un tas ir mainījis visu domāšanu, kā tad uztvērt atkritumus kā šķiru. Un es domāju, ka mm, jā, atkritumi nav tikai mm, kas tāds, kas kaut kur jāapglabā, ir jāpaslēp, jāiznīcina. Nē, nu, sabiedrība uztvērt to jāšādām savādāk atkritumu, bet arī resursus. Lūk, tā kā šis jautājums inovatīvais aspekts būtu jāsver vairāk rūpnieciskais aspekts, tāds iespējas, kas pastāv Eiropā, lai stiprinātu mūsu politiku šajā jomā, lai stiprinātu mūsu tautsājumniecību. Lūk, ar konkrētiem grozījumiem nāksim klajā arī šai sakarā. Bet um, es saprotu, ka mūsu grupai pārsvarā tas ir progresīvs skats uz šo dosieru, uz šo, šo, šo desību aktiem. Tā kā domāju, mums labi iespēja vajag atcelt debats par šo jautājumu pirms eh, komisija ir nāk klājā ar jauntiesību aktu priekšlikumu. Un tā kā dažādu frakciju līmenī pastāv visnotaļ labas ierosmes šai sakarā. Paldies! Goja vārdā tālāk. Rānsvalda kungs, eh, priekšstādātāja vietnieks, lūdzu. Paldies, priekšstādātāja. Domāju, ka nu, šis ārkārtīgi svarīgs jautājums. Nu, tas ir svarīgs ne tikai Eiropai, bet uh, visām vadošajām pasaules tautsāniecībām, ekonomikā. Nu, piemēram, runājot par energopatēriņu. Un par šo jautājumu esam spiedojuši arī vien. Augsts uh, energoresursu patēriņš un uh, eh, izējuma materiāla patēriņš. Laika gaitā, mm, nu, tas var uh, kļūt par tādu kā bloķējošo faktoru ekonomikas attīstībai. Tas var traucēt ekonomikas attīstību, nu, piemēram, pēdējos 10, 20 gados Ķīna pārsteigusi pasaulē ārkārtīgi strauju ekonomiskās izaugsmas tempu, bet kas tur notiek pēdējā laikā? Nu, atkrituma problēma, augsta izēja patēriņa, visiem materiālu un enerģētikas un patēriņa īpatsvars ir kļūst par tādu kā bloķējošo faktoru Ķīnā. Mēs jau domājam par vīdes aspektiem. ASV ekonomists ar nedaudz dīvainu vārdu. Tātad um, publicēju pētījumu grāmatu par Ķīnu. Nu, interesanti novērot, ka pats salīdzinām ar Indiju. Un uh, Indijā var būt cits problēmas, cits izējuma materiāli, bet uh, energo patēriņš Ķīnā ir trīs reizes augstāks nekā Indijā. Noslēdzumā ar Eiropu šis rādītājs ir pat sešas reizes augstāks, un man jāsaka, ka nu, tagad vide, piesārņojums, gaisa piesārņojums, ūdens piesārņojums, augstas piesārņojums, ir kļūst par lūk tādu bloķējušo faktoru Ķīnā, un nu, krietni vien apdrauda um, Ķīnas sabiedrību arī kopumā, ne tikai tautsēmniecību. Un, uh, sabiedriskās domas aptaujās vairums ķīniešu ir viens prātis, ka Vides faktori kļūst aizvien svarīgāk un svarīgāk, un ka ir svarīgi rūpēties par apkārtējo vidi. Ne tikai par ekonomikas izaugsmu. Pat, ja tas samazinātu attīstības eh, tempus, eh, samazinātu ekonomikas eh, tātad straujo izaugsmu, tik un tā aptu jārūpējas. Un tas ir svarīgs faktors. Tas ir svarīgs faktors arī no nodarbinātības viedokļa augoties, jo šai jomai. Proti, vidas aizsardzībai, vidas eh, aspektu uzlabošanai. Nu, šai jomai ir liels eh, potenciāls, jaunu darba vietu radīšanas potenciāls, un mēs eh, zinām, ka um, ražošanas um, mm, slēgšana stunda ir pagājusi tā sacīt. 60. gados uh, franču ekonomists un sociologs Rastie nāca klajā ar pētījumu ar grāmatu par 30 kapitālismu um, mm, spožumu gadiem, slavas gadiem. Un uh, viņš ir izstrādājis teoriju par to, ka nākamā joma, kas attīstīsies, būs pakalpojumi. Uh, tagad arī šī joma savu potenciālu izsmēlus, un mums jāmeklē jaunas iespējas, jaunu darbu radīšanai. Nu, un uh, šeit vide un uh, sekulārās ekonomikas uh, koncepta attīstīšana, no kurās varētu būt tas resurs, kurās lēpjas jau jaunu darba vietu potenciāls. Paldies, un uh, tagad vārds. Uh, nākamajam mūsu kolēģim, kurš eh, iesāka arī pateicoties eh, atziņam izstrādātājiem. Paldies, ka ņēmāt vērā mūsu ierosinājumus. Eh, jebkurā gadījumā mēs, protams, iesniegsim vēl papildus grozījumus, darbs jau pie šī ziņām turpinās, kā zināms, un mums ir jānodrošina. Ja, adekvāta atkrituma apsaimniekošana, ne tikai atkrituma iznīcināšana, bet varbūt izmantošana um, cirkārt. Nu, Itālijā bieži vien um, šis jautājums tiek, tiek apiets, tiek mainīts viena terminoloģija, bet mēs atbalstam atjaunojumu resursu izmantošanu, atkārtotu resursu izmantošanu. Runājot par piesārņojumu un resursu labāku izmantošanu, nu, šeit ir daudz vēl darāmā, tas ir vitāls aspekts mūsu nākotnes attīstībai. Jāpanāk, lai resursi tiešām tik izmantot pēc iespējas efektīvāk dažādos procesos, un mēs ierosināsim arī grozījumus uh, ziņojumā attiecībās produktu garantijas, tātad uh, dzīves ciklam garantija lai nodrošinātu, ka produkti nekļūst novecojuši pāragri. Paldies! Nākamā runātāja komisijas pārstāve. Komisija noteikti pozitīvi vērtē komitejas ierosinājumus viennozīmīgi. Energo jautājumi ir jāsaist ar jautājumu par eh, citu resursu efektīvu izmantošanu. Tāpat ir jāizceļ konkurences aspekti, protams, neaizmirstot arī par MVU lomu šajos procesos. Pierakstājamies dažādos eh, komentārus, ko dzirdējām šodien. Pierakstājamies arī jūsu pamatotos ierosinājums, proti, eh, te jāizmē saikne ar investīciju plānu, kurā jādod iespējai valstīm eh, rast atbalstu pārējā uz cirkulāro resursu efektīvāko ekonomiku. Komisija ir sākusi jaun, strādāt pie jaunu priekšlikumu par cirkulāro ekonomiku jaunā tiesību aktu pakotne. Ne? sastāvēs no rīcības plāna, kā arī no pārskatīta atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu priekšlikumu un ceram to izstrādāt un pieņemt līdz gada beigām. Papildu no darba, kas jau tik tā ir veikts, protams, ir ļoti noderīgi saņemt jūs komentārus tagad, pirms vasaras pārtraukuma, lai mēs to visu varētu apsmakņot un ņemt vērā izstrādāt jauno priekšlikumu. Mēs noteikti ņemsim vērā visus šī cikla elements ir labāk jāsasaista atkritumu pārvaldībā ar sekulārs ekonomikas mēģi sasniegšanu. Nu, grasāmies nākt uh, klajā ar tādu lielāku koncentrēšanos produktu dizainu, izstrādi uz um, tāpat arī to, lai piemēro tirgus, uh, tie tirgu, kas nodarbojas ar šo atkritumu pārstrādi un tā tālāk. Rīcības plāns būs tāds operatīvs, um, uh, koncentrēts plāns, kas. Mm, Tātad mēģinās atrisināt tos sasniegumu punktus, kas eh, neļauj at, pilnībā atrisināt, atvērties cirkulārs ekonomikas potenciālam. Un eh, pasākumi būs paredzēti eh, realizēšanai pastāvīgā, pastāvušā komisijas mandāta ietvaros. Un komisijā ļoti pozitīva attieksme pret šo iniciatīvu. Komisija tiešām vēlas parakstīties zem šiem mēģiem, tādēļ šiem ir jauna, laba iespēja arī no vidas viedokļa raugoties panākt izrāvienu šajā jautājumā. Un, visbeidzot, eh, komisija arī plāno publiskas konsultācijas par šo rīcības plānu, tās notiks eh, starp šī gada māju un jūliju. Paldies, paldies, uh, Fogās kundze tālāk. Enerģētikas ģenerāla direktorāts pārstāv Fogās kundze. Atvainojos, pirmīcēs. Ne, ne, tomēr vidas ģenerāla direktorāts mm, labo komisijas pārstāvjā. Ļoti svarīga informācija. Paldies. Uh, Es eh, atvainojos, ka sajauc. Un tagad eh, eh, tātad uzklausījām komisiju un vispēcot referentam kungs. Varbūt tādi pēdējie vārdi šai sakarā. Jā, paldies priekšstādētājiem un paldies par visiem komentāriem, priekšlikumiem, viedokļiem, ko dzirdēju no ēnu referentiem. Nu, neviens teksts jau nav pilnīgs. Katru tekstu var pilnveidot, uzlabot un uh, Man nu, nepacietību gaidu arī saņemt attiecīgi grozījumus no jūsu puses, no ēnu referentiem. Domāju, ka kopumā ja mēs domājam, tā, tā teikt, vienā virzienā un nešaubos, ka uh, radīsim arī jau tāds kompromisu kopā interešu saskarsmes punktus. Esmu informēts, ka sākotnējais termiņš grozījumiem 26. mārts tas sākotnēji bija. Mēs tagad to varam atlikt eh, uz maķinīt vēlāku laiku, proti uz 8. aprīli. Tātad mūsu rīcībā ir vēl nedaudz laika, lai apspriestu šādas tādas grozījumus un elements. Arī ar NV komiteju šis jautājums jāapspriež, jo arī viņi strādā pie, pie sava atzinuma šai sakarā. Tā kā mēs varam nedaudz tuvināt harmonizēt ITRE un NV komitejas eh, viedokļus attiecībā uz šo tekstu un pamat uzstādījumiem. Nu, un arī es esmu drošs, ka kopējiem spēkiem mēs eh, galu galā nāksim klājā tekstu, kas būs pieņemams eh, visiem. Cirkulārā ekonomika ir strateģisks jautājums. Tas ir vienīgais eh, veids, kā mēs varam samazināt resursu izmantošanu, samazināt savu ekoloģisko pēdu, tā teikt, nospiedumu, un vienlaikus radīt jaunas darba vietas, tādējādi sekmējot mūsu konkurētspēju un mazinot mūsu kontinentu atkarību no, no resursiem. Tas mums ir nepieciešams, gaidam arī likumdošanas aktu pakot no komisijas, kas atbildīs visām šīm prasībām. Paldies! Paldies, kolēģi, ļoti efektīvi un, un, un ātri izteicāties. Un mans pienākums, protams, ir bija informēt eh, visus par šo jauno termiņu. 8. aprīlis ir galējais termiņš, bet ļoti labi jūs pats to atsīgi pamanījāt. Un, eh, un eh, vēl jau svarīgāk referents pats to atzīmē. Tātad gaidīsim no Rēmija komitejas balsojumu kaut kad jūnijā, ja pats ir balsojums, ka jūnijā, tad uz laiku mums vēl ir gan mūsu rīcībā. 8. aprīlis, kā jūs sacījāt, ir gala termiņš grozījuma iesniegšanas. Paldies! Un tagad esam nonākuši pie 17. darba kārtības punkta. Direktīva ar sarežģītu numuru, tātad direktīvas no 22. māja 21. gada ziņojums tātad par dažu autoru tiesību un blakus tiesību aspektu saskaņošanu informācijas eh, sabiedrībā. Tātad eh, informācija par šīs eh, direktīvas īstenošanu. Svarīga informācija, jo mēs arī savā ziņā atbilstam, atbildam par intelektuālo īpašumu tiesību ievērošanu, jo esam atbildīgi par pētījumiem un inovācijām, vispārīgi izsakoties un uh, atbildam arī par informācijas eh, sabiedrības jautājumiem un eh, ziņotājs šeit, referents šeit, Jose Blanko Lopes. Lūdzu, Lopes kungs, jums vārds. Muchas gracias, presidente. Priekšsēdētāj, paldies. Pirmām kārtām gribu pateikties, ka iecēlāt mani par referentu šim atzinumam. Tā tiešām ir ārkārtīgi svarīga joma runāt par kultūru, par mākslinieckajiem izstrādājumiem, tā tālāk tas ir tāpat kā runāt par to, kas mēs īsti esam, kas mēs vispār esam šajā pasaulē. Tā ir daļa no kultūras daudzveidības, un tas ir būtisks. Tā tad būtiski pozitīva lieta. Te runājam arī par miljoniem darba vietu, protams, tas viss ir sasaistīts ar dažādu veidu kultūras izpausmēm un eh, dažādiem kultūras darbiem. Ārkārtīgi liels liela daļa arī no Eiropas IKP ir radīta tieši šai jomā. Runājam par nozaru, kas rada tūkstošiem, tūkstošiem darba vietu. Arī š, tā kā šobrīd ejam cauri ekonomisku krīzē, tad mūsu pienākums ir radīt tādu juridisko vidi un ietvaru, kas ļautu šādus eh, radošas profesijas un darbus atbalstīt, kas ļautu mums izpausties pasaulē sevi parādīt, un nu, tas, protams, vienlaicīgi var kalpot arī kā ekonomiskās labkalājības avots. Un tā bija mana doma, ko arī paturēju prātā, kad izstrādāju atzinumu. Radošums kultūras nozara ir jāaizsargā, tāpat arī jāaizsargā piekļuva kultūrai. Kultūra un gara darbi pilnīgi noteikti ir daļa no ekonomikas. Un attiecīgi, protams, autortiesības ir ārkārtīgi nozīmīgas. Tas ir tas stūrakmens, uz kā balstās visa šī kultūras nozara. Tas kalpo par pamata ekonomiskai aktivitātei šai jomā, tas piedāvā tālākas darbavietu iespējas, jo, ja netiek saņemts godīgs atalgojums, tad radošums nevar notikt. Uh, Eh, bet nebūs arī piekļuvas kultūrai, un tāpēc ir pilnīgi skaidrs, ka pēdējo 14 gadu laikā, kopš tika izstrādāta direktīva, situācija ir mainīsies. Mums ir vajadzīgs do, strādāt pie jaunas direktīvas. Progress ir gūts, ir bijis virkne pētījumu, tāpat arī tikšanās ar ieinteresētajām pusēm, un tā visa rezultātā varam konstatēt, ka Eiropas digitālais tirgus vēl nav pilnībā attaisnojis uz to liktās cerības attiecībā uz godīgu izplatīšanu, godīgu atalgojumu efektīvu un um, godīgu ieņēmumu sadalu kultūras sektorā un tā tālāk. Turklāt rodas grūtības arī tāpēc, ka viss iekšējais tirgus tomēr ir visai fragmentēts. Tāpēc ir ārkārtīgi grūti izvērtēt arī progresu uh, ar 2014. gadā pieņemtās direktīvas darbību, kur tik runāts par multiteritoriālo licencēšanu. Uh, Tāpat arī tika izteikts jautājums, e, aicinājums rast elastīgu risinājumu strīdu noregulēšanai. Nu, tagad sparam soli pareizajā virzienā. Tas ir ļoti svarīgi, bet nekas nebūs iespējams, ja mēs nesargāsim šo pašu pamatakmeni, stūrakmeni. Un tas tāpat laikā tas šeit ķēdītē ir arī tas vājākais posms. Autors un radītājs no vienas puses un tad šis darbs. Mums ir vajadzīgs ietvers, kas ļauj rado, radītāji, autori tiesības aizsargāt, un tikai tad šī ķēdīte iespējama tālāk, jo, ja nebūs šis autors, tad nebūs arī pašas nozars, nebūs arī tad piekļuvušie ļoti bagātajai, daudzveidīgai kultūras mm, mm, jomai. Um, mums ir dot iespēju uzlabot pie, iedzīvotāju piekļuvu kultūrai un izstrādāt tādu jaunu, novatorisku biznesa iespēju pasauli. Bet, protams, ir arī virkne risku. Viens no tiem saistīts ar to, ka nepieciešams godīgi nodrošināt atalgojumu autortiesību turētājiem par darbiem, ko autori radījuši. Mums ir jābūt godīgiem, jāizturas arī inteliģenti Un tas nozīmē, ka šis tiesība akts jāizstrādā paturot prātā vīziju, vīziju, kas ļauj aizsargāt uh, eh, intelektuālā īpašuma autortiesības. Ir jābūt tādai skaidrai juridiskai schēmai, kas ļauj aizsargāt autors un vienlaicīgi nodrošina piekļuvu kultūra mantojumam. Mums ir jādomā arī par aizsardzību autortiesībām. Uh, godīgā kārtā vienlaicīgi arī jāveicina šāda ražota vide, tā raž, radoša vide, lai lietotāji varētu drošā veidā piekļūt saturam. Tas ir šī atzinuma galvenais mērķis, un atzinums ir jūsu priekšā, paldies. Mēs paldies, saka priekšsādātājs, paldies, kolēģi. Un tagad dēnu referentiem vārds. Balēnas kundze pirmā. Lūdzu, mūsu vicepriekšsādātāji. Priekšsādātāji, paldies. Pirmām kārtām gribu pateikties autoram par atzinumu, ko viņš licis mums priekšā. Domāju, ka tas piedāvā lielisku izaisa punktu tālākām diskusijām. Atbalstu visus tos punktus, ko viņš pieminēja, un, protams, tāpat arī mērķus, ko nu pat nosauca atzinuma sagatavotājs. Un tāpat laikā mēs, protams, iesniegsim virkni grozījumu, lai šo atzinumu vēl tālāk bagātinātu. Mēs jau zinām, ka atzinuma sagatavotāji ierobežo zināmas normas, respektīvi, cik daudz teksta tas drīkst sagatavot, un mēs ar grozījumiem varam to vērst plašumā. Tāpat arī mums likās, ka virkne jautājumi tomēr netika pieminēti. Te atcerēsimies jūri komitejas debatas. Un īpaši gribu pieminēt tā, tādus diezgan labi zināmus jautājumus, kas pilnīgi noteikti tiks risināti arī komisijas priekšlikumā par šo tēmu. Viens no tiem ir teritorialitāte. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc kom komisija nāca klajā ar šīs autortiesību eh, direktīvas modernizēšanu. Uh, Un tāpat arī šis e, noteikums, ka saturs jāiegūst legālā kārtā. Tas ir priekšnosacījums digitālam tirgum. Ja nu runā, runājam tālāk par datu apkopošanu, glabāšanu un tā tālāk un izmantošanu, jādomā par to, kā datus nodrošināt e, drošā, vienkāršā veidā zinātniskiem iemesliem tāpat laikā, pārliecinātos, ka publicētāji un autori joprojām kontrolē savus publicētos darbus Šī ir ļoti svarīga tēma, un ik viens, kuram internetu pieslēgums ļoti aktuāli, eh, to uzskat par ļoti aktuāli šī privāto datu aizsardzība, vienlaicīgi mums jāpār, jāpārliecinās, ka sākotnēji autori un radītāji tiek adekvāti atzīti un aizsargāti. Turklāt gribu uzsvert to, cik svarīgi turpināt dialogu un sarunas par attiecīgiem autortiesību tiesiskajiem ietvariem abās eh, okeāna pusēs runājot par tirniecības nolīgumu sarunām, tā lai varam pārliecināties, ka nerodas liekas barjeras tirgus piekļuvas jomā, tai brīdī, kad nonākam pie autortiesību lietām. Uzskat, ka visi šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi mūsu komitejam un mums vajadzētu nosūtīt skaidru nostāju arī jūri komitejai, sakot, ka mēs atbalstam modernizāciju šo autortiesību tiesību aktu ietvaru, ietvarā un vienlaikus nemazinot autortiesību turētāju tiesības, kas, protams, joprojām ir pat pa, juridiskais pamats radošumam un novatorismam Eiropā. Paldies, saka priekšādātājs. Jums ir pilnīga taisnība, ka jūs teicāt to, ko jūs sakāt un atgādinājāt, ka jūri komiteja ir tā, kas gatavo ziņojumu, jo tā ir galvenā atbildīgā komiteja. Tieši šī ir tā komiteja, kas ir lūgus mums sagatavot atzinumu. Un tātad lūk, te runājam par direktīvu 2004-29, kas tad attiecīgi jāpielāgo modernajai videi. Nākamais runātājs. Girautas Vidāla kundze, Alda grupas vārdā. Tas ir kungs, es atvainojos priekšādātājs sevi labo. Protams, ka iepriekšējais runātājs izteicās tautas partijas vārdā. Lūdzu, Girauta Vidāla kungs. Paldies! Pirmām kārtām gribu pateikties atzinumu sagatavotājiem par lielisku paveikto darbu, jo viņš nāca klajā ar līdzsvarot atzinumu. Kultūras un radošās nozars ne tik vien rada būtiski izaugsmu un darba vietas Eiropā, bet vienlaicīgi dod ieguldījumu arī sociālās iekļautības un kultūras daudzveidību veicināšanā. Šīs dinamiskais un dažādais sektors turpina radīt darba vietas, neskatoties uz krīzi, un tomēr Eiropas tirgus ir joprojām ļoti fragmentēts, trūkst harmonizācijas un ir virkne ierobežojumi, kas saistīti ar ge geogrāfisku bloķēšanu. Tas traucē kultūras daudzveidībai izvērsties pāri robežām un tādējādi tiek traucēt arī jauni biznesa modeļi, kas tomēr mēdz parādīties un kas vēl nav paredzēta 2001. gada direktīvā. Autora tiesības, protams, ir kultūras politikas stūrakmens, tas atbalsta radošumu, novatorismu un piekļuvi kultūru kultūras darbiem, un tomēr pašreizējā tiesību ietvarā ir vajadzīgi pielāgojumi digitālajai vidē, lai pilnībā atzītu šo digitālo vienoto tirgu un pārliecinātos, ka tiek nodrošināts godīgs atalgojums rad, darbu radītājiem, un tas atbilst arī patērētāju vēlmēm. Šī iemesla pēc atzinīgi vērtēju Eiropas komisijas vēlmi modernizēt autortiesību ietvaru, tā lai tas būtu piemērots digitālajai ērai Multiteritoriālā licencēšana ir pirmais solis no tās atbildes, kas jāsniedz uz šo fragmentēto vienoto tirgu, bet ir jādara vēl kas daudz vairāk. Mums jāspēj rast līdzsvars starp dažādiem elastīgiem risinājumiem un nebūt šī geogrāfiskā bloķēšana. Turklāt pastāv arī juridiskā neskaidrība Eiropas Savienībā. Es domāju, ka ir vajadzīga virkne izņēmumu klauzulu. Nu, protams, izņēmumu nedrīkst būt. Uh, pretrunā parastai darbu lietošanai un nedrīkst tāpat laikā arī būt pretrunā leģitīmām tiesību turētāju interesēm. Pētniecībā datu izmantošana ārkārtīgi svarīgs elements un jāņem vērā, ka arī šo regulētiecīgā direktīva. Un visbeidzot mums ir jādomā par šo fragmentēto sistēmu autortiesību reģistrācijas jomā kas, protams, traucē attiecīgi atbilstīgi kompensēt autor, autoras. Turklāt komisija jāpārliecinās, ka ir lielāka savietojamība arī lietotāju programmatūra jomā, eh, ņemot vērā arī patērētāju vēlmes, eh, un tikai tā varēsim nodrošināt godīgu konkurenci šai jomā. Paldies! Mēs paldies, saka priekšādātājs! Cik jūs lieliski iekļāvāties uzstāšanās laikā! Es atvainojos, ja iepriekš norāvu jums mikrofonu, bet komisāram bija jādodas prom. Tālāk Ernsta skundze goja grupas vārdā. Jā, vielen herzlichen Dank. Paldies priekšādātāji. Un liels paldies arī atzinuma sagatavotājam. Es gribētu norādīt, ka arī mēs uzskatām, ka autortiesības ir jāreformē, un tas ir jādara steidzami. Taču es gribētu norādīt uz kādu aspektu, kas līdz šim nav ņemts vērā. Te ir runa par dalīšanās kultūru, kas ir ļoti svarīga, un radošās industrijās tā ir jāpieļauj, lai varētu nodrošināt, ka uh, autors viņiem uh, atlīdzību par savu darbu. Un te ir jāpaskatās arī uz publiski pieejamajiem materiāliem. Uh, Mums vajadzētu atcerēties par uh, ziņojumu, par kuru mēs gatavojam savu atzinumu, un šeit mēs vēlētos teikt, ka mēs uh, pilnībā atbalstām to, ka vajadzētu runāt par vienotām uh, Eiropas autortiesībām, kurām vajadzētu aizstāt nacionālās autortiesības. Tas ir ļoti būtiski uh, tiesis, lielākās noteiktības labad. Mums vajadzētu noteikti par to domāt. Atzinumā ir iekļauts ļoti daudz labu aspektu, taču ir arī tādas neskaidrības, jo īpaši trešajā punktā. Mēs vēlamies mainīt direktīvu 2001-29, bet mēs vēlamies arī nodrošināt, lai tiktu uzlabotas uh, autortiesību turētāju un blakus tiesību turētāju tiesības. Tas tā īpaši šeit neatspoguļojas. Uzskatu, ka piektais punkts arī būtu jāgroza. Atsaucos arī šeit uz Julijas Redas ziņojumu. Uh, Ir vajadzīgi grozījumi direktīvā, vajadzētu nodrošināt uh, iekšējo, iekšējā tirgus īstenošanu, lai uh, būtu augstāka tiesiskā noteiktība šajos autortiesību aspektos. Septītais punkts mums šķiet ļoti labs. Te ir svarīgi domāt par perspektīvām cilvēkiem ar um, invaliditāti. Visi šie aspekti būtu jāņem vērā. Tas mums eh, tātad liekas pilnīgi atbilstoši. Bet, nu, darbs vēl ir jāveic, un mēs noteikti arī iesniegsim attiecīgus grozījumus. Paldies! Paldies par eh, jūs teikto. Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Uh, Lūkšu izteikties Eiropas komisijas pārstāvu. Marko Džorello no Connect ģenerāldirektorāta. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies! Paldies godātiem deputātiem par viņu izteikumiem, par paveikto darbu līdz šim. Es domāju, ka Eiropas komisija var izteikties ļoti īsi šai mm, laika posmā. Mēs ar lielu interesi sakojam līdz diskusijām Eiropas parlamentā. Sakojam līdz grozījumiem, kas iesniegti jūri komitejā, mm, ziņojumam un tā tālāk. Un tāpat, protams, arī visu citu asociēto komiteju darbam. Šobrīd Komisija var tikai un vienīgi apstiprināt, kā tas arī norādīts komisijas darba programmā 2015. gadam, ka mēs vēlamies ieslēgt juridisko priekšlikumu par autortiesībām šī gada laikā. Gala lēmums pieņemts vēl nav. Nav vēl pieņemts lēmums tātad par to, kāda veida jomas šis priekšlikums aptvers un kāds būs tā saturs. Kā jau teicu, šo pēcpusdienu jūri komitejā tāpat mēs vēlētos jums atgādināt, ka mūsu prioritāte ir risināt jautāt tos galvenos jautājumus, kas šobrīd rada šķērkli digitālā vienotā tirgus attīstībā. Un tas, kas saistīta ar autortiesībām, bet tas, protams, nenozīmē arī, ka citi elementi netiks pārdomāt un apspriest varbūt tādā ilgtermiņā, skatoties, eh, un varbūt tie arī jāietver šajā likumdošanas priekšlikumā vēl šogad. Bet, kā jau teicu, šobrīd komisija vēl tikai pati spriež par dažāda veida variantiem un scenārijiem, un mēs atgriezīsimies pie jums ar likumdošanas priekšlikumu vēlāk šogad. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs! Nu, tad mēs varam atgriezties pie mūsu referenta un lūgt viņam nākt klajā ar pēdējām noslēguma piezīmēm. Lūdzu, jums pēdējās piezīmes. Paldies, paldies, saka priekšā referents. Pirms šīm debatēm man bija iespēja tikties ar virkni kolēģiem, kas, nu, ar mani sazinājās, piemēram, mēnu referentiem tā tālāk, un nereti bāžas bija mums visiem kopīgas, piemēram, par to, kurā virzienā tad mums doties. Uh, kā lai atbilstīgi attīstam Eiropas digitālo tirgu tādā veidā, kas aizsargātu arī kultūras mantojumu, tāpat laikā nodrošināt piekļu kultūras saturam un vienlaikus gudīgi izturēties pret autoriem. Ārkārtīgi sarežģīti gūstam šis līdzsvars. Man bija tikšanās ar virkni interesētajām pusēm, un man radās tāda, nu, es nezinu, tāda saldeni rūkta izjūta, varētu pat teikt. No vienas puses jutām, ka pastāv vēlme attīstīt tālāk kultūras nozīmi uzdevumu digitālajā ērā un vidē, jo tas, protams, um, var radīt jaunas darba vietas, novatorismu, bet ir arī negatīvā puse. Pastāv tāds milzīgs kārdinājums runāt par autortiesību mainīšanu pretēji lietot, un kad nu, tiek nu, pretstatīta autoru un lietotāju. Mums jābūt ļoti piesardzīgiem, šādu pieeju nevaram izvēlēties, jo nenoliedzami mēs eh, nu, varam vai nu aizsargāt autoru, vai nu varam nonākt pie tā, ka nebūs nekādas saturiskās vērtības. Mums ir jādomā par godīgu atalgojumu autoriem, un tad, kad to esam nodrošinājuši, tad varam tālāk rīkot diskusijas par izņēmumiem, datu nodošanu, pārobušu piekļuvi, šo šo mākoņu datošanu un, un saturu. Protams, mēs vēl strādāsim pie grozījuma, bet es domāju, ka šeit mums ir iespēja panākt atbilstīgu vienošanās. Es arī iesniegšu vēl virkni grozījumu par dažādiem izņēmumiem, pētniecības vajadzībām un izglītības vajadzībām, tāpat arī attiecībā uz digitālā formāta darbiem, bet mums jābūt ļoti piesardzīgiem. Nevaram šai sašķeltajā debatē nonākt, kur viena puse ir it kā labi un otrs sliktie. Nē, modelis kopumā jāmaina, bet jāpārliecinās tomēr, ka esam godīgi pret visiem. Nozara nav virzīsies pārā, pietiekam ātri uz priekšu, tā nav pielāgojusies lietotāju vajadzībām. To redzam mūzikas industrijā, Tur virkne dažādu programmu un veidu, kā lietotāji tad spēja dabūt to, ko tie vēlas, un tam ir jānotiek arī ar licencēšanas sistēmas klātbūtne un izmantošana. Bet mums jārīkojas uzmanīgi, jo šis sektors tiešām ir radījis darba vietas šajā tik ļoti dramatiskajā krīzes laikā. Viens no priekšlikumiem, kas tika arī apspriests, kas ir parādījies, um, arī nes līdzi risku, ka MVO varētu no šī tirgus tikt izspiest, samazinot tādējādi konkurenci šai jomā un samazinot arī Eiropas kultūras saturu. Protams, ka tirgus attīstās. Un, nu, jūs, piemēram, varat parakstīties uz zināmiem uh, pakalpojumiem, uz kaut kādu laika periodu, kad jūs doties ceļojumā, tā tālāk, bet arī citas iespējas. Uh, Un tāpēc es domāju, ka mums šobrīd ir jāizskata visas šīs iespējas un jārunā par šīm dažādajām, dažādajiem scenārijiem, pamatojoties uz šo reformu, ko komisija liks priekšā. Bet es teiktu tieši, es jums varu teikt, ka ļoti uzmanīgi izskatīšu visus grozījumus, pētīšu visus šos procesus, nianses, skatīšos, kā virzīties uz priekšu, lai panāktu godīgu līdzsvaru. Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies par šo spēcīgo vēsti, šo diskusiju noslēgumā. Nu, dienu pārliecinoši Nu, tālāk viss atkarīgs no jums un kolēģiem, tāpat arī Juri komitejai, nu, ja mēs piekritīsim jūsu lēmumam, bet katrā ziņā šī vēsts bija ļoti pamatīga, un uh, mums par to būtu pamatīgi jāpadomā. Paldies par šīm diskusijām. Tas bija 17. darba kārtības punkts, 18. ir citi jautājumi. Neredz, ka kādam būtu kāda ideja. Ja tomēr, tomēr jums kas sakāms? Nē, nav gan. Nākamā sanāksme, neatvainojiet, grozījuma iesniegšanas termiņš 25. marts Rīt, rīt pulkstens 12. Godātie kolēģi, 17. darba kārtības punkts vēl. Rīt tātad ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Nākamā sanāksme 14. aprīlī no 9 līdz 12.30 un pēc tam no 3 pēcpusdienā līdz pusseptiņiem. Līdz ar to paldies, paldies par sadarbību, lieliska apmeklētība, nu un tad tiksimies, eh, nu, pēc vairāk vai mazākā mēneša nākamajā itra sanāksmē. Un, protams, arī vēl pirms tam daudz reižu tiksimies. Lielas paldies vēlreiz, saka priekšādātājs.